Colleagues, can I bring the meeting? Tad mēs varbūt varam uzsākt ar mūsu transporta eh, komitejas darbu. Jums ir eh, darba kārtības priekšlikums, vai mēs varam to pieņemt? Jā, tas nozīmē liels paldies jums. Nākošais ir 31. māja sanāksmes protokols un arī 1. 1. jūnija protokols, vai to varam apstiprināt? Liels paldies jums! Pirms mēs pie Jensenas kundzes eh, ziņojumu ķersimies par inteliģentām transporta sistēmām, es apsveikšu uh, Nīderlandes uh, delegāciju, kas šeit ir Vandālenkungu uzaicinājumā. Ja mēs jūs sveicam šeit. Uh, un diskusijas būs interesantas, un eh, ceru, ka jūs no tā ko gūsiet, bet katrā ziņā mēs tiešām esam priecīgi redzēt eh, apmeklētājus, un Vandālēna grupa nav izņēmums, tā kā liels paldies par jūsu vizīti. Nākošais darba kārtības punkts. Jensena kundzes eh, ziņojums inteliģento transporta sistēmu ieviešana autotransporta jomā ar grozījumu apspriešanu. Jensenas kundze, lūdzu, jums dodam vārdu. Liels paldies! To mēs ātri izdarīsim, jo nav pārāk daudz eh, grozījumu iesniegti. Un tie, kas ir iesniegti, eh, tur nav daudz ko teikt. Divi grozījumi, ko mūsu franču eh, kolēģi ir iesnieguši, un tas ir par franču bažām Eh, ekvivalents sistēma Francijā, jeb, teiksim, e-call sistēma, ka tā nebūs eh, savietojama ar jaunajām sistēmām. Kā es saprotu eh, no Rikē kunga ķermeņa valodas, viņš tos varbūt atsauks, bet, kad es viņā bažas bija tās, ka tas, kas jau ir eh, Francijā investēts, lai tas eh, būtu savietojams ar jaunajām lietām. Un eh, teksts, par ko mēs esam vienojušies, varbūt tas ir tāds pārrunājums, katrā ziņā komisija garantē, ka nebūs problēmas Francijai ar šo e-kālu sistēmu, tā kā es domāju, varbūt eh, mums šie eh, grozījumi nebūs vajadzīgi, bet Rikē kungs par to mums pastāstīs. Katrā ziņā es ieteiktu, eh, ka mēs vienkārši liekam vērā šos divus grozījumus, un tās ir manas rekomendācijas, un varbūt mēs šo jautājumu varēsim atrisināt un ķerties tālāk pie darba, lai mums būtu tiešām šīs inteliģentās transporta sistēmas. Liels paldies! Tikau kundze gribēja izteikties, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji! Es eh, gribētu atsaukties uz to, ko Jensenas kundze teica, jo mēs tiešām esam daudz eh, darbus darījuši, lai šos kompromisus panāktu, un es domāju, mums vajadzētu balsot pret šiem diviem grozījumiem, un faktiski nāk pa labu, ja tos abus atsauktu eh, tas mums ļautu šo pakotni, vitāli svarīgo pakotni pieņemt. Priekšsēdētājs, paldies. Rikē kungs, lūdzu jums vārds. Bet pirms, pirms tēju vai kafiju. Jo, jūs ziniet, viņi vienreiz tikai piedāvās, un tā kā viņi būs prom, tad neko nedabūsiet. Liels paldies priekšsēdētājiem. Es tiešām gribētu atsaukt savus grozījumus. Kā Jensena kundze jau izskaidroja. E, komisija ir tiešām mums to izskaidrojusi un uh, ņems vērā uh, praktiskās lietas, ne tikai uh, šo sistēmu no augšas ievietīs. Tā kā es domāju, ka mm, šis ir tas mans izteikums, ka es esmu ar prieku varu atsaukt savus grozījumus. Priekšstādājs, paldies, Dominik, no komisijas puses pakēkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es tiešām varu apstiprināt, ka esošās sistēmas būs pilnībā integrētas, ieskaitot arī šo e-call sistēmu. Un uh, es tiešām atvainojos, ka bija pārprotams mūsu eh, sākotnējais teksts, bet tagad tas tā ir iekļauts. Jensen kundz, vai vēlaties vēl kaut ko teikt? Jo viss jau it kā ir pateikts, es gribētu pateikties Dominikam par uh, grozījumu atsaukšanu, tas mums atvieglinās dzīvi rītdien, kad mēs balsosim, un uh, pēc tam plenārsēde jūlijā, kad balsosim par šo pakotni. Tātad liels paldies par to. Nākošais darba kārtības punkts ir mans ziņojums statistiskās atskaites par e, šo jūras pārvadājumiem. Un kā deputāti atceras, tas ir viens no tiem ziņojumiem, par e, ko e, jūs šad tad dāsni dodat priekšēdētājiem, kad neviens cits to negrib darīt. Un es mēģināju sastādīt ziņojumu, ko sniegt jums Katrā ziņā direktīva, kas šeit tiek grozīta, e, e, tur šī, šie noteikumi jau tiek e, ņemti vērā attiecībā uz jūras pārvadājumiem, uz, uz 2A līguma punktu balstoties, un tas attiecas arī daļai uz jūru, es jūras pārvadājumiem. Šajā kontekstā vajadzētu norādīt, ka eh, komisijai tiek eh, izdarīts aicinājums sastādīt ostu sarakstu, eh, kur šī direktīva tiks piemērota. Kopš lēmums par šīm ostām tiek pieņemts komitoloģijas procedūrā, tad mēs gribam nostiprināt šādu sarakstu izveidošanu, ja tiks pieņemti e, saistīto likumdošanas normu e, dokumenti. Attiecībā uz statistikas pārskatu vākšanu, e, tas ir administratīvais sloks, taču informācija, kas tiek pieprasīta šai regulā, tā jau tiek jau vākta, un to izdara Nacionālās statistikas iestādes. Un jums nevajadzētu atrast to, ka ir kāda problēma, kad rodas papildus administratīvais sloks, jo to jau šobrīd nacionālās valdības veids šādu daktu vākšanu. Ir viens grozījums, ko ir uh, iesniegusi tikā Ukundze, un es uzskatīju, ka tas faktiski jau ir ziņojumā iekļauts, vismaz pēc manas izpratnes, un tikā Ukundze ir laipni piekritusi savu grozījumu atsaukt. Runājot par deleģēto likumdošanas aktu pieņemšanu, ja tās tiks pieņemti, eh, tad eh, tas eh, dos parlamentam, kā es saprotu, lielāku teikšanu attiecībā uz to, kuras ostas iekļauts sarakstā. Jo šo lēmumu tad pieņem komitoloģijas procedūrā. Tāpēc es gribētu teikt atbalstīt manus grozījumus, kas stiprinās parlamenta uh, pilnvaras attiecībā uz šiem deleģētajiem uh, aktiem, un tas mums noderēs nākotnes atsaucēm. Tā kā es uh, to uh, arī šeit beigšu izteikties, Kūn, Tikau un Maisner un vēl ir daži citi runātāji. Paldies, priekšādātāji! Liels paldies par jūsu paveikto! jo mums ir nepieciešams, lai mums būtu šāda kopēja statistikas sistēma par kravu un pasažieru pārvadājumiem pa jūru Eiropas Savienībā. Tas ir ļoti nepieciešams, lai tā saucamais intermodālā satiksme varētu tikt attīstīta. Jo līdz ar to sasniedzot šo mērķi, mēs daudz labāk būsim skaidrībā par to, kādas ir preču plūsmas Eiropas Savienībā, kas notiek ostās, kuras ostas mēs gribam attīstīt, jo tām būs ļoti svarīga loma mūsu um, transporta jaunajā sistēmā, un tam ir vajadzīga datu bāze. Ir ļoti labi, ka mēs esam strādā, strādājam šajā virzienā. 18 dalību valstīs dati jau tiek vākti, un mēs tiešām uh, vēlamies šos datus no visiem, kas ir iesaistīti, izņemot, protams, no piecām dalībvalstīm, kurām nav jūras pieejas, tām par ostām ir grūti kaut ko teikt, bet vēl es gribētu pateikt, ka bez tā, ka es pas, saku paldies referentam, svarīgi ir, lai Arī deleģēto likumdošanas aktu pieņemšanas procedūrā varētu iesniegt grozījumus, lai mēs, kā Eiropas parlaments, varētu arī koriģēt, mazliet ierobežot šo komisijas iniciatīvas tiesības. Tāpēc ir ļoti būtiska iespēja iesniegt grozījumus, un mēs piekrītam astoņiem grozījumiem. Paldies tikau kundzei, ka viņa atsauca savējos. Paldies! Tagad tikau kundzei dosim vārdu. Paldies, priekšsēdētāji! Jo jūs man pārliecinājāt, ka mans grozījums jau ir iekļauts tekstā, un es to atsaucu. Maisners kundze, lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Bieži notiek tā, ka ja mēs uzdodam uh, vadītājam rakstīt ziņojumu, tad bieži nu, tā nav visinteresantākā tēma, bet tas nenozīmē, ka šis ziņojums nav svarīgs, jo ar dat statistikas datiem ir jābūt skaidrībai, un Simpsona kungs jau paskaidroja, kāpēc viņš negrib veikt grozījumus saturā. Uh, jo viņš vēlas stiprināt parlamentu tiesības, un viņš ļoti labi ar šo uzdevumu ir ticis galā. Mēs ne tikai esam apmierināti ar vadītāju darbu, bet sevišķi arī par to, kā viņš ir izstrādājis ziņojumu. Eh, paldies, tagad Lichtenbergens kundze. <laughs> Jā, herzlichen Dank. Paldies. Es pārstāvu valsti bez uh, jūras robežu, neiejaukšos pārāk ļoti šajā tēmā, bet svarīgs punkts, piemēram, 2010. gadā mēs saņemam galīgos datus tikai par 2005. un 2006. gadu. Vai ir kaut kādas iespējas, kā šo statistikas apkopošanu, izvērtēšanu var pātrināt? Un vēl par komitoloģiju jāraugās uz datu kvalitāti un datu pārēdes ātrumu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi jo noņemties ar novecojošiem statistikas vākšanas veidiem, tam nav lielas jēgas. Mēs tagad eh, runājam par eh, statistiku, kas tika iegūta daudz vairākus gadus pirms krīzes izcelšanās, un kāda tam tagad ir nozīme. Jā, nu dien jūs būtisku punktu pieminat, ka ir nepieciešams procedūras paātrināt, tas ir ļoti būtiski un tīpaši ar komitoloģijas e, palīdzību. Muro kungs no komisijas, lūdzu. E, paldies, priekšstat. Man sauc Amerīnī īstenībā. Es domāju, tā, e, komisija piekrīt astoņiem grozījumiem arī tas, ka devītais grozījums ir atsaukts, to mēs ņemam vērā. Un runājot par datu svaigumu, es ar prieku varu paziņot, ka nākošu nedēļu mēs publicēsim pirmos rezultātus 2009. gadam. Nu, tas viss, ko gribēju teikt, paldies. Nu, redziet, eh, divi teikumi no jūsu puses un viss notiek daudz ātrāk. Liels paldies, Amīnī kungs eh, no komisijas. Eh, tātad laiks ir rītdien komitejā, mēs būs eh, balsojums, un tad plenāra sēdē septembrī balsosim. Tātad paldies, vai visi ar to ir apmierināti. Liels paldies par jūsu labajiem vārdiem. Nākošais darba kārtības punkts ir vieglo automobīļu izplūdes uh, Jautājums Vlašaka kunga mm, ziņojums. Atcerieties, Vlašaka kungs iepriekšreiz nebija ar mums, tā kā tagad dosim vārdu Vlašaka kungam. Dāmas un kungi, paldies, priekšsēdētāji kungs. Es gribētu izteikt dažus vārdus par šo ļoti svarīgo tēmu, jo šī tēma ir ļoti svarīga. Eh, tur bija eh, ļoti lielas diskusijas un daudz priekšlikumu. Es pie šīs tēmas ķēros mēģinot eh, celt priekšā mūsu domas, runājot par transportu, ņemot vērā vides problēmas un tās arī sniedzot vides komiteju. Tā kā mūsu komisējas Eh, priekšlikums ir būt eh, racionālākiem un apsvērt jau esošo krīzi un arī finanšu iespējas eh, attiecībā uz automobiļu rūpniecību. Es balstījos uz tām diskusijām ar dažādajiem kolēģiem, tāpat arī dažādajām pētniecības iestādēm, un šīs diskusijas, protams, iesaistīja arī ēnu referentus Es gribētu pateikties viņiem, eh, Riketa kungam, Pežo kungam, eh, Turks kungam, Kameronam un eh, vēl citiem par tiešām tādu labu sadarbību. Es domāju, mēs tiešām piegājām tādā plašā pieejas formā un izveidojām tādu pozīciju, nu, lai arī pilnīgi nebijām vienisprātis, Principiālās atšķirības mūsu uzskatos bija tā, ka mana pieeja bija tāda, Es gribēju e, realistiski un racionāli pieiet, kamēr mani kolēģi e, gribēja būt ambiciozāki. Tā arī bija šī principiālā atšķirība mūsu uzskatos. Un līdz ar to mēs šeit e, esam izveidojuši vairākus kompromisus, kas tiešām pārstāv konsensusu vai vienošanos mūsu starpā, un es tiešām domāju, ka es gūšu jūsu uh, atbalstu. Ir svarīgi, lai mēs eh, pieņemtu eh, šos atzinumus un varētu tad eh, sniegt skaidru vēsti vides komitējai. Kādi tad ir šie kompromisi, ko mēs piedāvājam? Pirmais kompromiss ir attiecībā uz 175 gramiem uz kilometru. Mēs gribētu atlikt uh, šo datumu līdz 2014. gadam. Un gribētu uh, redzēt elastīgākus mehānismus, kas attiektos uz sankcijām par šo normu pārkāpšanu. Tas ir pirmais kompromiss. Otrais kompromiss ir attiecībā uz 135 grami CO2 uz kilometru, eh, ka tas varētu būt 2022. gadā ieviests. Trešais kompromiss, ko mēs liekam priekšā, ir eh, pazemināt eh, sodus eh, no 120 eiro uz 95 eiro. Un šajā sakarībā mēs tos saskaņosim ar līdzīgo direktīvu, kas attiecas uz pasažieru automobiļiem. Es nedomāju, ka mums vajadzētu diskriminēt uh, vienus transporta līdzekļus salīdzinot ar citiem. Ceturtais kompromiss ir attiecībā uz uh, sodu ieņemto līdzekļu izmantošanu, investēšanu jaunajās tehnoloģijās, inovācijās, lai mēs eh, varētu mazināt negatīvo ietekmi uz vidi. Un visbeidzot pēdējais kompromiss, I kompromiss, tas ir tāds, eh, kurš nebauda pilnīgu mūsu grupu atbalstu. Uh, Tas e, ir attiecībā uz ātruma ierobežojumiem, e, un e, tur būs saistība ar smart regulu. Es domāju, ka šai, šim elementam vajadzētu parādīties tikai tad, kad mēs būsim izdarījuši ietekmes novērtējumu. Un to tad mēs darīsim ar 92.6 EEC regulu, kas eh, jau arī ievieš šo elementu. Tie ir mūsu kompromisi, un es gribētu piedāvāt jums balsot eh, pa blokiem, pa sekcijām, un mēs eh, neizcelsim atsevišķus punktus, jo savādāk šis process mums būs komplicētāks un grūtāks. Tāpēc es gribētu vēlreiz pateikties visiem mūsu ēnu referentiem. Es pateicos jums par to, ka devāt man uh, uzticēšanos, uh, ka es varēju sagatavot šo ziņojumu, šo atzinumu. Un gribētu pateikties Meķu Braunu kungam uh, no sekretariāta par uh, komunikāciju uh, palīdzību. Vēl vienreiz gribētu pasvītrot faktu, ka es vēlējos uh, tiešām izveidot kompromisus, uh, Un tāpēc eh, eh, es gribētu teikt, ka ne visi tie pilnībā atbilst manam viedoklim, un tāpēc es pats no dažiem atturēšos balsot. Paldies! Paldies, Lašeka kungs, eh, par šo ziņojumu. Nākošais runātājs Rikē kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Lašeka kungs! Es gribētu pateikties Vlašek kungam par padarīto darbu un par šiem kompromisiem. Viņš ir tiešām piekritis dažiem grozījumiem, par kuriem viņš nebija priecīgs. Tā kā paldies par šiem pūliņiem. Mums šeit ir būtisks lēmums jāpieņem, jo šeit tiks sasaistīta vide un rūpniecība, un problēma ir tā, ka eh, mēs uz šo lietu skatāmies kā uz vides pasākumu. Un šai gadījumā jūsu uh, atzinums būs saistošs attiecībā tieši uz emisijām, kas eh, savukārt būs diezgan sarežģīti rūpniecības nozare. Taču mēs varam skatīties arī uz ekonomiskiem mērķiem. Uh, un mēģināt mazliet e, mazināt e, šos e, nosacījumus attiecībā uz emisijām. Man liekas, bija 170 grozījumi, kopumā diezgan liels skaitlis, un tie bija arī diezgan atšķirīgi. Daži bija ļoti zaļi grozījumi, videi atbilstoši, un jums tiešām vajadzētu gūt eh, vairākumu atbalstu, jo būtu tiešām, mm, tas būtu kā, kā tāda eh, katastrofa, ja mums nebūtu nekāda viedokļa. Un mums taču ir jāsniedz atzinums. Tā kā eh, risinājums bija tiešām, lai mēs balsotu un būtu tāda vienošanās par šiem priekšlikumiem. Uh, Protams, mēs ir grozījumi, par kuri ne visi ir pilnībā eh, apmierināti, taču šis būs tā kā tāds ceļa vidus kompromiss. Un tas samazinās eh, emisijas, un vienlaicīgi mēs eh, arī saprotam, ka autoražošanas nozarei ir jābūt konkurētspējīgai. Un mums nevajadzētu radīt pārāk daudz problēmu mūsu ekonomiskajām sistēmām. Tāpēc es gribētu teikt, ka mūsu grupa eh, pateicas visiem kompromisiem, kas ir izstrādātu. Mm, nu, eh, citi, eh, protams, grozījumi saglabā savu vietu, kas varētu dažas detaļas šajā lietā noskaidrot, un tur mums būs atsevišķa balsošana, taču, kā es saprotu, kompromisa grozījumi gūs visu atbalstu, un tas mums palīdzēs uh, Uh, izstrādāt atzinājumu, ko vides komiteja varēs izskatīt. Fajon kundze no sociālistiem un demokrātiem. Paldies Vlašeka kungam un arī ēnu uh, referentiem. Es gribētu teikt, ka šis atzinums, protams, ir ļoti svarīgs, kas uh, arī parāda, mēs pēdējās divas nedēļas daudz diskutējām ar visām iesaistītajām pusēm Un uh, mums tiešām vajadzēja uh, panākt uh, būtiskus kompromisus, lai rītdien būtu labs balsojums. Mūsu grupai un man personiski, es uzskatu, bija ļoti svarīgi, lai mēs saglabātu savas ambīcijas attiecībā uz ilgtermiņa mērķiem, it īpaši uz CO2 emisiju samazināšanu. Man divi fakti ir ļoti svarīgi. Viens ir tas, ka vieglie uh, kravas uh, pār, auto pārvadājumi pieaug un eh, emisijas eh, pieaug visātrākajā eh, veidā, ja mēs runājam tieši par šiem eh, komerciāliem transportiem. Tā kā mums vajadzētu saglabāt mūsu ambīcijas un atrast eh, kompromisu. Kompromisu jau pieminēja arī referents, eh, proti atliekot uz diviem gadiem 135 gramus uz kilometru, atlikt uz diviem gadiem līdz 2022. gadam. Es domāju, ka tas jau ir tāds uzupurēšanās gadījums. Transporta komitejā mēs esam tie, kam ir uh, nu, pirmais balsojums, un es domāju, ka pārējās komitejas tam sekos. Tā kā mēs e, dodam skaidru signālu, un es ceru, ka mēs vismaz mēģinam par dažādajiem viedokļiem un bažām, kuras izteica pēdējās nedēļas autotransporta rūpniecība, mēs tomēr spējam panākt šos kompromisus. No otras puses mums ir e, arī e, pie piedāvājums saglabāt 175 gramu uh, mērķi, taču tas ir citā laikā, citā termiņā, tā kā es domāju, kompromiss ir labs un mums pieņemams. Cita lieta, ko es gribēju pieminēt, ir tā, es un mana grupa, mēs gribētu mm, uzsvērt to, ka 120 eiro par pār mērīgām emisijām šo sodu es gribētu saglabāt, jo eh, es domāju, ka tas ir tāds neliela maksa par šo neatbilstību. Un tas atbilst uz 120 gramiem uz eh, kilometru. Bet runājot par ātrumu ierobežojumiem, es labi saprotu, ka tas ir ļoti eh, jūtīgs jautājums un problēma. Uh, sensitīvs, taču mēs esam daudz lasījuši statistiku, un es tiešām nezinu, vai tas ir labākais veids, kā to rīkoties, taču nu dienu ierobežējot ātrumu arī mazajiem uh, transportiem, uh, kravas transportiem, tas var samazināt uh, emisiju, taču tad, kad mēs runājam par drošību uz ceļiem, arī tur tas ir ļoti svarīgs faktors. Tā kā tas mums jāpaturprātā. prātā. Tāpēc es vēlreiz gribētu pateikties par sadarbību, un es tiešām personiski e, gaidu, ka būs ļoti pozitīvs iznākums rītdienas balsošanai. Un tas pierādīs, ka mēs tiešām esam norūpējušies par mūsu vidi, un mēs tiešām vēlētos redzēt, ka arī auto rūpniecība kas saskars ar tām pašām problēmām, kādas ir šajā finanšu krīzēs, lai arī viņi saprastu, ka viņiem ir spēlējama ļoti svarīga loma CO2 emisiju samazināšanai. Paldies! Paldies, eh, Tihona kundze! Fihons kundze, piedošanas sakrunātājs. Sterks eh, no liberāļiem. Lūdzu, Sterka kungs, lūdzu, liberāļi. Liels paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties Flašekungam par padarīto darbu. Viņš e, garas pārunas veica ar kolēģiem, viedokļa apmaiņa notika, salīdzināja savas idejas un domas, un es domāju, daži no viņa kompromisa grozījumiem tiešām baudīs mūsu atbalstu. Es domāju, ka tas ir no komisijas puses tāds lai, ļoti savlaicīgs piedāvājums, jo, uh, ja kaut kas jau ir izdarīts uh, pasažieru automobīļu sakarā, tad arī vieglo kravas automobīļu sakarā tas tagad jāsāk darīt. Tā kā mums tiešām vajadzētu nodrošināt to, ka mēs samazinām emisijas. Mūsu grupā mēs varam atbalstīt uh, um, kompromisus, par eh, tīru gaisu, un es tiešām esmu priecīgs, ka eh, referents ir piekritis Alda grupai eh, pagarināt ilgtermiņa mērķi pa diviem gadiem, bet pieturēties pie šī mērķa, un tas ir tāds labs kompromiss. Pēc garām sarunām ar autoražotājiem es tiešām redzēju, ka, ka viņi strādā tādos desmit gadu ciklos, un nākošais eh, cikls sāksies 2012. gadā. Tā kā 2020. gads būtu tā kā, kā loģisks, taču ir eh, svarīgi saprast, ka šāds pagarinājums arī bija būtisks. Es varu piekrist arī tam kompromisam, kas skaidri norāda, eh, kādā veidā izmantot soda naudu ieņēmumus, Mēs eh, negribam, lai eh, tie būtu tādā pašā apjomā kā attiecībā uz pasažieru automobīļiem, jo eh, es domāju, komisijas skaitļi ir labi. No otras puses. Taču no otras puses, nu, citos gadījumos ir grūtāk. Iekšējā tirgu un ražotājiem ir eh, nepieciešams. Tāds eh, vienkāršots, eh, vienka, vienots pasākums, lai tiktu galā ar šo ātrumu ierobežojumiem. Tā kā es atbalstam grozījumu, ko Hadrauja kungs ir iesniedzis Es domāju, tas ir grozījums numurs 100. Simtais e, daži to atbalsta vairāk nekā kompromisa grozījumu. Runājot par šiem te e, multiposmu e, automobīļiem, daudzposmu transporta līdzekļiem, es nedomāju, ka ražotājiem vajadzētu izstiept šo tēmu un jaukt kopā pasažieru ar kravas transporta līdzekļiem. Katrā ziņā ir e, mēģinājumi radīt šādu te atsevišķo kategoriju, jo savādāk būs ne, ne, vē, nelabvēlīga konkurence. Tā kā tās šīs divas kategorijas jātur ir e, nostāk. Un vispār mums vajadzētu tiešām eh, skaidru atzinumu sniegt, taču vienlaicīgi mums arī jāņem vērā, ka eh, ne tikai eh, vides lietas, bet arī reāliem jābūt attiecībā par nākotni. Un jāpagarina ir ilgtermiņa mērķi Un eh, mums, protams, skaidri jānorāda, ka mēs esam ieklausījušos viņos, un mēs saprotam eh, vides komiteju, un tādā gadījumā eh, plenāra sēdē arī mūsu pozīcija tiks ņemta vērā. Jo sākotnējā rūpniecības prasības bija pat jau daudz tālāk gāja, nekā mēs esam kompromisā panākuši. Un tāpēc es domāju, ka mums 135 grami ir komisijas oriģinālais priekšlikums, un divu gadu vēlāk mēs to vienkārši pieņemam, un tas ir realistisks kompromiss. Paldies, Sterksa kungs. Lichtenbergers kundze zaļo vārdā, lūdzu. Jā, herzlichen. Paldies, priekšēdētāji. Kā jūs saprotat, es nepiekrītu kompromisiem. Uh, Referents arī nemaz neuzaicināja zaļos uz pārunām, jo viņš drīzāk vēlējās kompromisu no vienas puses starp bremzi un superbremzi, bet vēlējās izvairīties no tādiem artikulētiem uh, mērķiem. Manuprāt, visa šī pakotne, viss šis dokuments pierāda to, ka transporta komiteja bremzē uh, vides aizsardzību, nevis iesaistās. Šo normu 175 grami būtu iespējams pas, sasniegt jau ļoti īsā laikā, jo jau tagad uh, notiek konkurence. Bet ja mēs gribam vēl nu, veikt ietekmes novērtējumu par um, ātrumu samazināšanu, tad jautājums kļūst tāds, nu, izvēršās par absurdu. Jo mēs zinām, mēs taču zinām, cik ļoti liels uh, iespējas vispār ir um, ātruma ierobežojumiem vieglajām automašīnām, tam ir labāks iespējas uz vidi un arī lielāka drošība, bet tieši komerciālais transports uh, mēdz ignorēt gan ātrumu ierobežojums, gan noteikums par uh, šoferu uh, atpūtu. Uh, un tāpat uh, arī īstenojot tādu kā nodevu iekasēšanu uz šosejām, šī transporta skaits uz mūsu ceļiem arvien pieaug. Uh, bet mērķi mums ir re reāli un mums ir jāsaprot, ka ja autoražotāji nevēlas ieviest inovācijas vai darīt to pēc iespējas vēlāk, jo tās vienkārši ir dārgas, nu, mēs taču saprotam, kāpēc viņi to dara, par to nav ko brīnīties. Un mani, uh, es esmu vīlusies mm, par šo, šajā ziņojumā, un uh, es nespēju arī nekādā veidā ident identificēties ar šiem um, grozījumiem un tā saucamais. Un, ja mēs attaisnojamies ar automobiļu ražotāju argumentiem, kāpēc viņi nevar darīt šo vai to, nu, mēs zinām, kādi ir viņu argumenti. Manuprāt, nav pareizi uh, piedāvāt tik izdevīgas normas tikai vienai uh, transporta līdzekļu klasē vai veidam, un līdz ar to um, palielinās konkurence uz autoceļiem starp tieši konkurence starp kravu pārvadātājiem, un es domāju, ka tas galīgi nav mūsu mērķis un mēs nekādā gadījumā neveicinām vidas aizsardzības idejas ieviešanu, un mēs jau reiz esam pieredzējuši to, ka automobīļu ražotāji nav uh, brīvi savos, savās, savos lēmumos, bet uz spiedienu viņi spēja reaģēt turklāt ļoti ātri un efektīvi. Un uh, Kā es jau teicu, šis ziņojums man nešķiet atbilstošs un pareizs, un es to neatbalstīšu, bet runājot par ātrumu ierobežojumu, es skatīšos, kas notiks ar mutisko grozījumu. Jo ņemot vērā to, kādā veidā uh, komerciālais transports sacenšās uz ceļiem, es tiešām neko labu negaidu. Paldies! Jā, dankjewel, eh, meneer de voorzitter. Ik ga heel kort zijn, omdat... Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti īsi. Kolēģi jau ir daudz lietas pateikuši. Es tikai gribētu sacīt, kas svarīgi, lai būtu vairāki punkti, par kuriem mēs varam vienoties kompromisu veidā. Tie ir tie būtiskākie punkti par emisiju noteikumiem un grafiku, es domāju, ka ir jādod pareizais signāls, un kā Sterksa kungs teica, mēs kā grupa nepiekrītam ar šiem te pazeminātajiem sodiem. Komisija ir nākus klajā ar labiem priekšlikumiem, kurus mēs gribam atbalstīt, un atgriežoties pie ātruma ierobežojumiem. Es nedomāju, ka būtu ļoti labi, pataisīt to par tādu brīvprātīgu sistēmu. Rikē kungs eh, jau minēja šo te kompromisu, un godīgi sakot, es domāju, ka tas ir kaut kas tāds, ko vajadzētu regulēt Eiropas līmenī, nevis dalību valstīm, eh, nosakot kaut kādus ierobežojumus uz ceļiem. Uh, Mēs runājam jau par tehnisku specifikāciju un standart, standartizāciju, un tehniski vajadzētu būt iespējamam atbilst šiem standartiem. Protams, vides aspekti arī šeit ir jāskatās. Pētījumi rāda, ka CO2 emisijas būtu zemākas, ja tiktu ieviesti ātruma ierobežojumi, un, protams, arī drošības ceļiem uzlabotos. Cilvēkiem patiek eh, ļoti ātri braukt, bet eh, ne jau vienmēr tas ir vajadzīgs. Ja mēs paskatāmies visus šos aspektus, tad es domāju, ka mums vajag tehniskus noteikumus eh, šiem te kravas automa, aut, automobīļiem. Mums jāskatās vēl ciešāk šis jautājums ir. Uh, Mums ir jānosūta skaidrs signāls mūsu kolēģiem transporta komitejā. Maisnerkundze. Paldies, priekšādātāji. Es arī runāšu īsi. Sterka kungs izklāstīja liberāļu viedokli, es to pilnībā atbalstu. Šis jautājums nebija viegls, bija grūti atrast līdzsvaru no vienas puses vidas aizsardzības mērķi, ko mēs gribam īstenot un zinām, kā transports tiešām noslogo vidi. Tā pašā laikā mums ir jāskatās uz to, ka autoražotāji, protams, spēja reaģēt, bet nevar darīt to ļoti strauji. Uh, Un es nepiekrītu Lichtenbergers kundzei. Šis ziņojums liecina par to, ka mēs nopietni uztveram šo jautājumu un rāda arī, ka mēs esam spējīgi vienoties tādā līmenī, ko ir iespējams pragmatiski īstenot runājot par ātumu, ātrumu ierobežošanu, jo, zinat, es pārstāvu valsti, kurā tādi neeksistē, tātad eh, ātrumu ierobežojums nav, un eh, man šķiet, ka kompromiss varbūt šeit būtu labāks nekā attiecīgais grozījums, bet kopumā es domāju, līdzīgi kā ziņojumā ar Anni, par Anni Jensen par inteliģentām uh, transporta sistēmām, tad ir svarīgi panākt, lai mums tomēr būtu uh, noteikumi par to, kā vadītājiem ir jāuzvad, jāuzvedās uz ielas. Paldies. Mr. Kuhn. Kunkungs. Herrn Vlasek möchte ich auch nochmal herzlich danken. Es gribētu Vlašakungam teikt paldies par šiem kompromisiem, kas tomēr atspoguļo tādu realistisku pieeju. Un mūsu pētījumu transporta komitejā um, ir uzsākti, bet mums jāpatur prātā, ka divas trešdaļas no visiem šiem automobiļiem, par kuriem mēs tagad runājām, tie piedara mazām un vidējām, ma maziem un vidējiem uzņēmumiem un amatniekiem. Un Sterksa kungs pareizi teica, šo automobīļu dzīves cikls ir apmēram desmit gadi. Un tas ir ļoti liels bloks, ko mēs mēģinam ietekmēt vai kam uzlikt emisiju ierobežojums. Un kad būs jaun, tirgū būs pavisam jaunās, jaunā tipa automobīļa ar jaunu tipa uh, motoriem, arī tas varbūt prasīs desmit gadus. Un mums taču ir jābūt uh, Eh, jādod ražotājiem iespēja, ka viņiem vispār ir līdzekļi, lai šīs investīcijas veiktu. Mēs nevaram tā vienkārši paziņot no rītdienas zaļais punkts, zaļā punkta sistēma vairs nedarbojas, mums vajag ietaupīt eh, šīs emisijas nosakot 135 gramu normu uz kilometru. Ir ļoti svarīgi izplānot pareizi, ko mēs daram, kādu soļus mēs veicam. Un mēs varam noteikt, ka 2014. gadā ir jābūt 175 gramiem, un to ir viegli izrēķināt, ja viens litrs benzīna uz 100 kilometriem rada 22 gramus CO2, tad mēs varam piemēram, pateikt, ka 2014. gadā vidēji uh, tie būs 8 litri benzīna, bet 2022. gadā tie būs tikai 6 litri. Es runāju par vidējiem rādītājiem. Un aprēķinot, cik mēs ietaupām CO2 emisijas runājot tonnās, es uzskatu, ka ieguvums būs ļoti liels. Uh, bet jautājums, kas mums jāuzdod inženieriem, ir, kā, kāda būs šī jaunā automobīļu motoru paudze, kad tā sāks braukt pa ceļiem, kad mēs nonāksim līdz situācijai, kurā mēs nevarēsim izmantot šos sīko daļiņu filtrus, bet mums būs jaunas paaudzes dzinēji, tad mums atkal vajadzēs vairāk benzīna un izmeši būs lielāki, vai mēs tagad ejam uh, pa tādu ceļu, kas ved no EU 5, eiro 5 uz eiro 6? Tas ir mans jautājums komisijai. Uh, domnule președinte, aș uh, dori să încep uh, prin a... Tikau kundze, paldies. Es gribētu sākt ar to, ka 2007. gada beigās enerģētikas un klimata pārmaiņu pakete tika pieņemta. Galvenais mērķis bija noteikt mērķus, lai samazinātu piesārņojošās emisijas un arī un e, panākt to arī rūpniecības jomā, kā arī runāt ne tikai par ETS, pieņemsim par dzīvotnēm, uh, vai arī konkrētāk runājot par transportu. Eiropas Savienība ir ļoti cieši apņēmusies e, un noteikusi sev mm, termiņu 20. gadu. Šī ir īstenība, kas, kam ir jābūt par mūsu izējas punktu. Par kompromisu priekšlikumiem runājot. Es domāju, ka svarīgi analizēt šo tekstu no tāda viedokļa, no piegādes viedokļa, kā mēs varam uzlabot e, ka šos te vieglos kravas automobīļus, bet nedrīkst aizmirst par pieprasījumu pusi. Un tāpēc es sniedzu grozījumus, kurus lūdzu, lai būtu finansu stimuls, lai mudinātu nomainīt vecākus e, transporta līdzekļus, kas piesārņo vairāk ar jaunākiem transporta līdzekļiem. Uh, kas atbilstu mūsu noteiktajiem mērķiem par piegādi un transporta līdzekļu pielāgošanu. Protams, mums ir jāuzlabo vieglie transporta līdzekļi no tehniskā viedokļa, lai mums būtu zemākas emisijas. Ražotāji saka, ka viņiem vajadzēs septiņus gadus no laika, kad likumdošana kopš e, tiek no idejas līdz ražošanai paiet septiņi gadi. Tā tad ir divu gadu pirms ražošanas projekta fāze, bet dizaina fāze, un tad piecu gadu darbu uzsākšana, lai varētu sākt ražot un palaist tirgošos transporta līdzekļus. Uh, Es domāju, ka mums vajag izteikt vairākas fāzes, lai mēs varētu izpildīt savus mērķus un lai mēs konkrēti varētu panākt šos te mm, ārkārtīgi augstos mērķus. Diez vai e, labākais motivators ražotājiem būtu lieli sodi un Eiropas parlaments mm, vispārīgi runājot Es runāju ne tikai par parlamentu, bet arī par visām Eiropas e, institūcijām. Mums jābūt e, konsekventiem savā nostājā un jāievēro likumdošana, kura jau pastāv transporta līdzekļu jomā. Es ceru, ka rezultāts, kuru mēs sasniegsim, būs tāds, kas mums ļaus samazināt emisijas pēc iespējas ātrāk. Bet mērķis, ko mēs nosakām, ir jā, tam ir jābūt arī reālam. Un es gribētu mm, vispēcot pateikt, ka svarīgi mm, nu, nodrošināt finansu stīmulu, lai palielinātu pieprasījumu. Var būt laba uh, Uh, likumdošana, bet ja nav stimulēšanas, uh, lai cilvēki izmantotu drau, vidē draudzīgākus uh, transporta līdzekļus, tad mēs nevaram sasniegt savus mērķus. Gribu pateikties referentam un ēnu referentam. Jā, danke, Fuzicino. Paldies, priekšsēdētāji, Groša kungs. Šis jautājums nav viegls, te ir divi svarīgi aspekti, kurus grūti novērtēt. No vienas puses tehnoloģija, kas saistās ar informāciju, ko mums nevienmēr ir viegli saprast vai novērtēt, un šeit es uzskatu, ka referents ir tomēr atradis labu vides ceļu, bet tai pašā laikā tehnoloģiju ceļš parāda, ka mums ir jādod skaidri kritēriji, skaidras norādes, kādu mērķi mēs gribam sasniegt, lai mēs varam novērtēt, vai mērķis ir sasniegts vai nē. Un runājot par vieglajiem auto, tas bija ļoti ātri redzams, ka um, rezultātu efekti bija ātrāk redzami, nekā mēs šeit pieņēmām lēmumus. Un tagad par mūsu politisko gribu. Mēs runājam par, uh, tagad par kādu komerciālā auto veidu, bet patiesībā lielākā masa uz ceļiem tās ir vieglās par automašīnas. Un ja mēs gribam uzlabot situāciju, tad tīri matemātiski lielākā daļa šo auto ir vieglās personīgās automašīnas, mums ar tām kaut kas ir jādara. Un tas attiecās arī uz ātrumu ierobežojumu. Katrs zin, jo lēnāk brauc, jo mazāk ir satiksmes negadījumu un mazāk tērēs arī benzīns. Un visas valstis ir ieviesušas ātrumu ierobežojums, izņemot dažas. Un tagad mums tehniski un politiski ir jāatrisina problēma šajās valstīs, jo mums vienkārši situācija ir tāda, ka dažās valstīs nav politiskās, grup, politiskās gribas, lai noteiktu uh, ātrumu ierobežojumu, mums ir jāpasaka šīm valstīm, nu, paskatieties, kas uz jūsu ceļiem notiek, cik cilvēki iet bojā, kādi satiksmes negadījumi notiek. Es vienkārši jautāju sev, kāpēc vispār ir vajadzīgas vieglās automašīnas ar 500 zirgspēkiem? Kāpēc? Kam ir vajadzīgas šādas mašīnas, kas spēj braukt tik ātri, kā nekur vispār gandrīz vairs nav atļauts? Un varbūt mēs varam vienkārši palikt pie tā vai rēķināties ar to, ka mūsu griba ir, lai nākotnes auto nebūtu tik jaudīgs un atstātu arī mazāk ietekmi uz vidi. Un problēma, runājot par ātrumu ierobežojumu, kā es jau teicu, mums ir jāvēršās pie valstīm un vēl pēdējais komentārs, manuprāt, ar laiku tā saucamās zaļās, zaļās automašīnas, tad vidē draudzīgās, būs ļoti nozīmīgas, tās palīdzēs uzlabot mazajiem vidējiem uzņēmējiem konkurētspēju un arī Eiropas Savienībai uzlabot konkurētspēju kopumā. Varbūt tiešām mēs varētu mazliet vairāk padomāt par nākotni un izrādīt vairāk politiskās gribas un politisko uh, drosmi, lai ķertos pie tā problēmas, kur tā tiešām ir. Vēl trīs runātājiem pēc tam komisija. Bredbauna kungs. Paldies! Man liekas, ka Anglijas, Angļu kanālā ir poļu valoda vienu brīdi skanēja. Priekšēdētājs klausos šo diskusiju. Sākumā es gribēju runāt, bet man jāsaka, ka tas, ko es dzirdēju, kā parasti šajā uh, komitejā mēs daudz runājam, bet īstenībā nekas nenotiek. Tātad par šo jautājumu. Tikau kundze uh, jau teica, ko mēs varam panākt, kad mēs varam panākt, Mums jāskatās uz pieprasījumu eh, pusi risinot šīs te problēmas. Es piekrītu Vlaseka kungam mm, un viņa grozījumiem. Manuprāt, mēs šeit mazliet atraujamies no īstenības. Tikā kundze jau teica, ka paiet septiņi gadi, pirms tiek izstrādāts jauns motors. Uh, Tātad dizains un, tā, un projekts un tikai tad ražošana. Mums ir jāapzinās, ka tur neko nevar izdarīt. Tas vienkārši fiziski tā notiek. Tāpēc būsim realisti par to, ko mēs un kad mēs varam panākt. Ehm, es gribēju izteikties, eh, tāpēc, ka šeit ir tādas ļoti taustāmas lietas, tātad eh, ātruma ierobežojumi, cik es zinu priekšsēdētāju Šie ierobežojumi jau vairākās jomās tiek piemēroti, bet es negribētu, lai tādus uzlikti maziem komerc transporta līdzekļiem, jo šādi transporta līdzekļi patiešām var braukt pa šausējām un Un ja viņi nevar eh, apdzīt kādu mašīnu, un tad, eh, ja mē, viņi nevarēs palielināt šo ātrumu īslaicīgi, tad būs vēl vairāk eh, negadījumu. Tāpēc es esmu pret šiem ātrumu ierobežojumiem. Es nezinu, vai jūs esat braukuši ar Bir Birmingemu pa šosejām. Uh, vai mums tur it kā ir inteliģentas transporta sistēmas vai nē, un vakar e, deviņos no rīta e, e, bija 60 jūdžu ierobežojums, un tur vesela rinda stāvēja, kas nevarēja apdzīt vienu lēnu braucošu transporta līdzekli. Es domāju, ka šādas te inteliģentās transporta sistēmas ir ļoti dārgas un ne nevajadzīgas. Uh, Tāpēc priekšsēdētājs tikai gribēja teikt, atgriezīsimies pie īstenības, paskatīsimies, ko industrija var piedāvāt, lai viņi mums sniedz konsultācijas, kad un ko viņi var izdarīt. Nu, tad arī virzīsimies tālāk. Paldies! Paldies! Es braucu pagājušās nedēļas nogalē pa šīm te šosejām un ļoti ilgi, e, es patiešām ļoti lēni satiksmi gāju Es iesaļosinu M6 maks ceļu, bet ne, tas man nedara uz Kārdifu. Heig, Heigings kungs. Liels paldies priekšēdētāji, es gribu piegrīst eh, Bredbena kungam eh, attiecībā uz eh, par to, ka referentam ir taisnība mums vajag līdzsvaru starp vidi no vienas puses un komerc realitāti no otras puses. Eh, un eh, auto industrijā strādā ļoti daudz eh, cilvēku, un arī Indijā un Ķīnā attiecībā uz ekonomisko krīzi daudzi mazie nu, darba devētēji tiks izgrūst no biznesa, ja mēs uzliksim pārāk lielus noteikumus. Un mēs esam tie, kas ir pasaulē līderi, ka grib samazināt CO2 izmes, iz, izmešus. Iz, Man patīk eh, atkāpe šis te ražošanas 22 līdz 25 tūkstoši komerc transporta līdzekļu. Par sodiem es atbalstu samazinājumus. Es domāju, ka mums nevajag iedzīt strupceļā komerc eh, sektoru. Eh, kad eh, šie noteikumi tiek ieviesti, mums ir jāskatās, lai ātruma ierobežojumi patiešām tiktu ievēroti. Es gribētu zināt, kā, kā un kādā veidā to visi uzru, uzraudzīs. Kad vajag iemie, ieviest noteikumus, tad, eh, tad arī rodas problēmas. Un visbeidzot, es gribu piekrīst tik augu kundzei par to, ka vecāku transporta līdzekļu jāizņem no aprites. Īrija e, jau arī nodarbojas ar vidas e, uzlabojumiem, bet mēs arī ieviesām šos te metālūžņu schēmu un diezgan daudz veco transporta līdzekļu ir izņemti no apretes. Par kompromisu priekšlikumiem uh, Tur eh, es domāju, ka referents diezgan maz ir strādājis, eh, ir diezgan daudz strādājis pie šiem. Paldies. Al Alisenda kundze. Paldies. Paldies priekšādātājs, vispār neko īsti tā negribēju teikt, bet tagad mēs dzirdējām informāciju par dažādām nozarēm, no dažādām jomām. Uh, Un, ja runājot par termiņiem, tie var radīt problēmas, kā tika teikts, bet par šo um, ātrumu ierobežojumu es tomēr gribētu izteikties šajā parlamentā un ne tikai šajā komitejā. Par šo jautājumu runā ļoti daudz, un cilvēki aizraujas un, ļoti, un iekarst, un ir valstis, kas ir pret, uh, Uh, ātrumu ierobežojumiem, kam patīk, ka tā nav nekur. Bet es domāju, ka situācija ir šāda. Mēs gribam, lai situācija uz ceļiem ir droša un gribam arī um, uzlabot vides situāciju, un tam vajadzētu atspoguļoties šajos mērķos. Un tas attiec arī uz valstīm, kas tehnoloģiski uh, ir ļoti labi attīstītas, ļoti konkurētspējīgas. Un jaunas tehnoloģiskās inovācijas drošībai un vidas aizsardzībai, tas taču ir ļoti pozitīvi. Predborn kungs arī sacīja, ka problēma jau nav tikai apdzīšanā, ir jābūt skaidrībai, par kurām, kādiem ceļiem uh, mēs tieši runājam, kā tiek sadalīts, uh, kurš pa kuru joslu drīkst braukt un tā tālāk. Vēl man ir lūgums komisijai. Ja šis komi, kompromiss paliks tāds, kā ir, es to atbalstīšu, bet uh, līdzīgi kā situācijā ar pasažieru pārvadātājiem mēs dzirdam argumentus par efektivitāti, bet mums jāskatās, lai mēs nebūtu tomēr pārāk pragmatiski, lai šis pragmatisms negūtu virsroku pār visu. Mums ir jāskatās, lai mēs nezaudētu ciņ, konkurencē, lai uh, mums neaizsprauktos garām tie, kas ieviesīs vidē draudzīgākas normas uz ceļiem. Būtu svarīgi, lai komisija mūs varbūt šeit varētu nomierināt. Mums nevajadzētu zaudēt teritoriju. Paldies! Mm, thank you, Mr. Chairman, and good afternoon. Paldies un uh, sveicināti visi. Es sākšu ar vispārīgu komentāru, ka komisijas priekšlikums par CO2 emisijām viegliem kraus automobīļiem balstīts uz ietekmes novērtējumu, kur ir secināts, ka priekšlikums un ilgtermiņa un īstermiņa uh, mērķi ir paveicami Tāpēc tas ir labākais veids, kā samazināt eh, siltumnīcas, eh, siltumnīcas efekta gāzes līdz 90. gada līmeņiem. Par to, kas tika šodien runāts par kompromisiem un ilgtermiņa te, eh, mērķi 20. gadā 175 mg. Mēs uzskatām, ka šis te kompromiss variants ir vislabākais par mm, emisiju pārsniegšanu un C kompromisu, ka tas jau tika minēts, ka 95 eiro par gramu neatbilst eh, šī te tehnoloģija izmaksām. Uh, Tā kā tas nebūtu īstais veids, kā e, panākt mērķus, sasniegt mērķus e, ierobežojuma ātrumam, kas ir laikam vissensitīvākais jautājums šodien, kā liekas. Ļoti svarīgi apskatīties, cik e, labi šis grozījums ir paveicams realitātei, un nav skaidrs, kurš šie trīs grami uh, uz desmit kilometriem, e, kur tas parā, e, parādās, tāds pieņēmums ir jātais, jātaisno un jāpaskaidro pētījumā, un līdz šim mēs nezinām, vai ir tāds skaidrojums. Paldies. Thank you, Mr. Vlasak. Paldies, Vlasaka kungs, vai jums ir vēl ko teikt? Priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Pirmkārt, es te saklausīju vairākus interesantus argumentus. Tagad visi ir izsprieduši, kuri argumenti ir svarīgi, kuri nē, bet es atgriezīšos pie tā, ko es teicu ievadā. Es uzskatu, ka ko, transporta komitejas nostāja uh, E, transporta komiteja jādomā par tehniskiem jautājumiem, un tad mēs nododam, nododam citus jautājumus izskatīšanai vides komitejā, kur runā tieši par emisiju jautājumiem. Es gribu e, izvirzīt iebildi. Man ļoti patīk šīs te sarunas, kas notiek ap kompromisiem, taču man patiešām jāiebilst pret to, ka kāds te teica, ka komiteja ka mūsu komiteja palēnina prog progresu, bet tā jau nu nav. Un tālāk par ātrumierobežotājiem. Es negribu detalizēti izplūst šajā jautājumā. Ir vairāki pētījumi par, eh, par šo ierobežotā ietekmi uz drošību, eh, par to, ka tiek bremzēta satiksme, arī par to ir dati, kā arī dati par atšķirībām nacionālajā likumdošanā šajā jomā. Uh, kā arī attiecībā uz izmaksām. Jaunie transporta līdzekļiem būs eh, šie te, ehm, šie te ierobežotāji, bet vai tad vecajiem transporta līdzekļiem arī būs tie jāuzstā, tas kaut ko maksās, un tad kādam tas viss būs vēl jākontrolē. Es neesmu pret ātrumu ierobežotājiem kā tādiem, bet es domāju, ka mums jāskatās, jāapskatās atsevišķā ziņojumā attiecībā uz visiem transporta līdzekļiem, kā es ierosināju sākumā. Es domāju, man likās, ka tas būtu tikai tāds papildu jautājums pie galvenā jautājuma, kur, pie kuram nevajag pievērst pārāk daudz uzmanības un gaidīšu diskusijas turpinājumu rīt. Lase kungs, paldies! Es nedomāju, ka šī komiteja. komiteja E, grib runāt par vides e, jautājumiem. Es domāju, ka mēs arī bieži vien e, rīkojamies, ka tas ir nepieciešams. Rīt mēs balsosim, un arī vides, vides komiteja balsos septembrī, un novembrī plenērā būs balsojums par šo jautājumu. Paldies par šo lietu, un tagad nākamais darba kārtības jautājums. Uh, viedokļu apmaiņa ar komisiju, ar ķermeņa skenerim, un es aicināšu uzaicināto pārstāvi no komisijas tolīt iekšā. Mēs esam lūguši kolēģus no uh, Lībe komitejas, arī uzaicinājuši šeit. Visi jau pacēluši rokas. Jūs visi redz, būsiet uzlikti, ielikti runātāju sarakstā, pagaidām varat nolaist uh, rokas, un tad uh, es došu vārdu jums. Jā, come up here, Maču. Vice President as well. Okay, so those who won't. Tie, kas vēlas runāt, jūs varat uh, celt rokas tagad, un sekretariāts atzīmēs jūsu vārdus. Mums ir viena stunda. Ja ir 65 runātāji, tad jums nav jābūt matemātikas ģēniem, lai saprastu, cik daudz laika jūs dabūsiet. Roita kungs, jums tiek dots vārds, un lūdzu. Thank you very much, Chairman. Paldies, priekšādētāji. Es labprāt uzstājos šeit atkal. Uh, Iepriekšējā reizē, kad es biju te, mēs runājam par drošības skeneriem, tas bija janvāra beigās. Es komisijas vārdā toreiz apsolīju ziņojumu martā, aprīlī. Es atvainojos, jo ir jau 15. jūnijas. Jūs visi noteikti atzīstat, ka pelnu mākons ir patiešām mums uh, daudz darbs. Uh, E, mazliet atlicis. Es tikai gribu ātri pastāstīt par šo ziņojumu Kalasa kunga vārdā, viceprezidenta vārdā. Un laiks ir ļoti piemērots, jo viņš gribēja e, runāt ar jums, pirms viņš e, ceturtdien runās par šo lietu ar transporta ministriem ziņojuma ietvars ir samērā skaidrs. Mums ir drošības regula, kuru mēs kopīgi izstrādājām 300, 308, un tad mums ir ieviešanas eh, noteikumi 2008. gadā pieņemta šī gada otrajā pusē. Jūs mums parādījāt dzelteno kartīti, ja tā var teikt, visu, eh, visu eh, nozī, visās nozīmēs. Mēs īsti nezinām vēl vienu, tolaik mēs to saucām par ķermeņa skeneriem, un mēs izņēmām toreiz viņu sārā un apsolījām eh, šo te ziņojumu. Tagad top ziņojums, ziņojums faktiski ir tapis, uh, tas ir ziņojums, kurā jāņem vērā arī daži nepatīkami apstākļi. Arī terorismu draudu šeit jāpiemin aviācijā. Kāda ir faktiskā situācija? Situācija ir tāda, ka ir dalība valstis, kuras jau izmanto šos te drošības skenerus - Somija, apvienotā karalista, Nīderlanda, Francija, Itālija. Vismaz Itālijā par to domā. Tad vēl jāņem vērā situācija pasaulē, kur tiek izmantoti šie te ASV, Kanāda, šie, tur visur tiek izmantoti šie te skeneri. Pirmais jautājums Vai tas ir juridiski atļauts, vai tas ir likumīgi? Eh, saskaņā ar esošo likumdošanu jā, jo var būt papildus meklēšanas eh, iekārtas, ja jūs gribat eh, stingrāku kontroli, kontrolas metodes, vai arī, vai arī jūs gribat testēt kādu eksperimentālu situāciju. Tātad eh, regulātais ir atļauts. Šie te sken skeneri var tikt izmantoti arī Eiropas Savienībā. Jautājums ir, vai mēs gribam, lai tas viss tā notiek un attīstās kā tagad, bet dalība valstī ir vai nu savi noteikumi, vai vispār nav noteikumi. Ehm, un vai mēs gribam apšaubīt šo te viens, vienu apvienoto drošības kontroli. Es ceru, ka mēs e, esam spējuši ziņojumā pasniegt jums e, atbildes uz pirmajiem galvenajiem jautājumiem, kurus jūs uzdevāt. Tātad jautājums par efektivitāti, otrs jautājums par veselību, trešais jautājums par cilvēktiesību ievērošanu Un ceturtais jautājums par rentabilitāti. Un tad es nu, turpmāk runāšu ļoti īsi. Man liekas, ka nav jēgas tagad iedziļināties detaļās par efektivitāti runājot ziņojums. Pierāda, ka daudzas dalībvalstis un arī komisija uzskata, ka drošības skeneris, jaunā tehnoloģija, uh, patiešām var būt efektīvs līdzeklis, lai atrastu sprākstvielas, kuras nav no metāla, bet kuras e, ir no citiem materiāliem, piestiprināts pie ķermeņiem. Tā, protams, nav simtprocentīga garantija, bet drošības pārbaudas būs efektīvākas četras dažādas tehnoloģijas tirgu tiek piedāvāts pašlaik šajos te drošības skeneros. Passive micro, microwave, active microwave un, un X-ray un X-ray imaging. E, ziņojumā nav nekas teikts par šīm pašām tehnoloģijām, bet teikts, ka X-ray uh, tehnoloģija. Kas? Oh. Ehm, tātad cilvēktiesība jautājums tika pacelts pirms šiem pusotra gada. Un pastāv tehnoloģijas, kuras rada situācija, kur cilvēku tiesību jautājumi, izmantojot šos aparātus, vairs nav tik ļoti akūtas šīs te problēmas. Es pat teiktu, vairumā gadījumu var atrisināt šīs te cilvēku pašcieņas, datu aizsardzības jautājumi, ģimenes aiz, aizsardzība. Tur ir daudz elementu cilvēku tiesību jautājumos, kas ir mm, pacelti. Jautājums ir, kādos apstākļos šo tehnoloģiju var izmantot un kā nodrošināt, lai šī te tehnoloģija būtu cilvēktiesību ziņā neitrāla. Trešais punkts. Ceturtais punkts, kuru mēs skatījām, ir rentabilitātes jautājums. Jūs jau atzināt, ka tas ir ļoti grūti veikt šādu analīzi bet var rast pierādījumus, ka, ka varētu būt arī samazinājumi iz, izmaksās. Tātad secinājumā mums jautājums ir tāds, ko darīt tālāk. Un es bū, gribu pateikt skaidri. Mums ir tāda situācija, ka šī tehnoloģija tiek jau izvietota Eiropas Savienībā un izmantota uh, bez kopīgiem noteikumiem. Ļoti dažādas ir pieejas. Tāpēc jautājums ir, vai mums nevajadzētu noteikt Eiropas Savienības līmenī noteikums attiecībā uz aizsardzību, veselības aizsardzību pasažieriem, bet arī darbiniekiem, kas strādā lidostās, vai mums vajadzētu uzlikt noteikums par to, lai cilvēktiesību pārkāpumu nenotiktu. Un mēs to darītu regulas veidā 300-208, 2008, jo visi pārējie līdzekļi, eh, kas runā, ir jau regulēti šie tie skeneri, ir jau metāla detektori un tā tālāk. Bet pat ja mēs to izdarītu, un tagad gribu skaidri pateikt, tad mēs to pieņemtu tikai kā izvēles iespēju dalību valstīm. Tātad, ja būtu drošības skeneris viens kā viens no kontrolas veidiem, tad ieviešanas direktīvā attiecībā uz šo regulu nebūtu teikts, ka dalību valstīm ir obligāti jāizmanto šie drošības skeneri. Tad jautājums ir, ja dalībvalsts jau ir uzstādījusi šos te skenerus, tad šī mm, izvēles iespēja ir jāapspriež. Bet komisija ar nodomu nav nākus ar klajā priekšlikumu, bet ja skatās eh, šo te ziņojumu, tad var redzēt, ka mēs ejam uz to pusi, jo mēs labi saprotam politisko jūtīgumu, kāds piemīt šīm te jautājumam. Mēs uzklausām tamdēļ parlamentu dalībvalstis, arī balstoties uz eh, sarunām par šo ziņojumu. Un tad, ņemot vērā visu šīs sārunas, mēs nāksim klājā ar ieviešanas likumdošanu, ja tajā virzienā mēs iesim, bet bet tikai pēc kārtīgi ietekmes novērtējumu priekšsēdētājs centos izteikties ļoti īsi, lai varētu uzdot visisāds jautājums. Paldies, ka jūs tik īsi izteicāties. Un, ja man tiešām ir ļoti garš runātājs saraksts, es domāju, jūs nebūsiet vīlies. Man ir 15 eh, runātāju, un es eh, beigšu sastādīt runātāju sarakstu. Pēc tam uh, es jums nosaukšu uzvārdus un ierobežošu tad Groša kungs, Elka Dravī kungs, Maisners kundze, Lichtenbergers kundze, Fosters kundze. Lutfordas kundze, Van Ordena kungs, Dengrandes Paskāla kungs, Leitfrīda kungs, Ugējas kungs, Van Dālen kungs, Desāda, Bradbona kungs, Ajāla Senders kundze. Man ir priekšlikums, ka mēs beidzam šo sarakstu papildināt. Ja kāds grib, tad parādiet man zīmi, es vēlāk jums vārdu nedošu. Tikau kundze. Izskatās, ka tāda kā aukcija, mums tāda izsole notiek. Bokolts kundze. Nu, ar to beigsim. Rikē kungs. Jā, jā, jūs jau esat šajā sarakstā. Viss beidzās. Nu tā. Līdz ar to vairs rokas varat necelt. Divas minūtes katram runātājam. Ar Groša kungu sāksim, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies Raita kungam par paskaidrojumiem. Es izklāstīšu savu viedokli. Svarīgi ir pateikt, ka drošību var uzlabot, bet nevar iegūt simtprocentīgu drošību. Un tāpēc es domāju, ka mums šādus skenerus visā Eiropā nevajadzētu ieviest, bet vajadzētu ieviest daļēji, izmantojot noteiktus kritērijus, vai komisija var mums sniegt tehnisku um, informāciju teiksim, par eh, to, kāda ietekme šīm iekārtām ir uz cilvēka veselību, cilvēka tiesības un tiesības uz cilvēka cieņu un privāto datu aizsardzību. Uh, par to, manuprāt, mums domstarpību nav. Un ja mēs diskutējam par um, šiem ķermeņa skeneriem, tad mēs aizmirstam tēmu uh, šķidrumu ņemšanu līdz lidmašīnā. Tas novērš mūsu uzmanību. Manuprāt, tas taču viss piedara pie vienas tēmas. Un kā jūs vērtējat iespējas atrast risinājumu starptautiskā līmenī? Vai nevar notikt tā, ka mēs pēkšņi nonākam situācijā, neieviešot nekādas normas, ka mēs redzam, ka startautiskās lidostās, vienkārši lidostas pašas eh, pieņem lēmumus, ko viņas izmantos, ko nē, un pasažieriem ir jācieš visādas nērtības. Paldies! Alka Draja kungam dosim vārdu. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies komisijai par ievadu. Es domāju, ka vispārējais secinājums, kas parādās no šiem dokumentiem, ir tas, ka harmonizētā Eiropas pieeja ir tas, ko mums vajadzētu ieteikt. Jo mēs esam jau iniciatīvu uzņēmušies, un es domāju, ka tas tiešām varētu būt tāds pagaidu pasākums, uh, pārbauda, pārbauda 30 uh, mēneši Vai tas varētu būt kā papildu pasākums, bet tas nebūtu tas, kas aizstāja esošās drošības sistēmas, bet varētu būt kā papildus. Tā kā man ir eh, jautājums uzreiz komisijai. Pēc šī eh, perioda, kādas tad būs procedūras? Vai jūs eh, iedrošināsiet dalību valstis pēc tam, kad būs šī uh, šis periods beidzies, vai tad būs likumdošana jāpārveido. Un arī Laiktfrīda ziņojums par drošības eh, pasākumiem, kā tas ir saistāms. Jo bieži vien var redzēt, ka dalība valstis grib iet vēl tālāk. Un mm, kurš tad liks šo naudu un samaksās to starpību? mums ir nepieciešamas eh, ir savstarpējās diskusijas, šīs sistēmas izstrāde, Taču skaidrs ir tas, ka to mēs nevaram uzlikt par pienākumu, lai visās lidotās tas tūlīt tiktu ieviests. Mums jāskatās uz tehniskām specifikācijām, jo tāpat arī cilvēkiem ir jābūt tiesībām atteikties un jābūt alternatīvām procedūrām, ko izmantot. Elka Drauja, 1 minūte 58 sekundes. Maisnēs kundze. Paldies, priekšēdētāji. Ir virkna argumentu, kas runā par šiem skeneriem. Ir menedžeri, kas uzskata, ka viņiem ir jātiek pēc iespējas ātrāk, jātiek cauri lidostā, un viņi negrib, lai viņus aptausta un apčamda. Un tie ir argumenti par, bet arī es domāju, ka mēs varētu panākt lielāku drošību tādā veidā, izmantojot, arī pārbaudot um, šķidrumu klātbūtni bagāšā, un mēs runājam par vienotām Eiropas debesīm, bet ir arī argumenti pret, un to ir vēl daudz vairāk. Nevar panākt simts uh, procentu drošību, var redzēt tikai to, kas ir pie ķermeņa, tad ārpusē piestiprināts, nevis to, kas atrodas ķermenī iekšā, par datu aizsardzību, kas ko redzēs, kurš kādus datus uzkrās un kas, ko ar šiem datiem darīs. Un mēs negribam tādu kā ASV sistēmu. Ja runa ir par piktogrammu, par to var runāt. Par izmaksām. Izmaksas būs jāsadz dalībvalstīm. Un Dažām lidostām būs jāveic pārbūve, ja visa bagāža būs jāskenē īpašā veidā. Ir cilvēki, kuri atsa, nu, netiek ielaist lidmašīnā, ja viņi neiz, atsakās izmantot šos skenerus. Šī problēma ir jārisina. Un vēl, vai tiešām var gadīties tā, ka ja mēs atbalstīsim šo, tad vienīgais, kas mums atliks, ir iet cauri šiem metāla skeneriem. Paldies! Paldies! Tagad Lichtenbergers kundze, paldies par jūsu paskaidrojumiem, bet man tomēr ir jautājumi. Viens ir par uh, kaitīgo ietekmi uz veselību. Vai ir jau kādi pētījumi, kas ir noslēgti, vai es domāju, par to nav šaubu, ka mēs negribam izmantot rentgenu, bet ar to nepietiek. Es tā piesardzīgi vērtētu šīs, šos rentabilitātes aprēķinus, jo no vienas puses daudz lidosts būs jāpārbūvē, tam visam arī būs izmaksas, arī tās ir jāiekļau aprēķinos, un personāls taču arī uh, um, nu, netiks samazināts, jo būs virkne neskaidru gadījumu un iespējams, ka personāla skaits būs jāpalielina. Un kā Groškungs teica, mums noteikti vajadzētu runāt par visu šo pakotni kopumā. Arī attiecībā uz šķidrumu ņemšanu līdz, arī tas prasīs um, lidostu pārbūvi, lai nepalēninātos cilvēku tad rindas kustība. Un es gri, gribu normas, kas ierobežo, tātad ierobežojošas normas, lai būtu nodrošināta datu aizsardzība, cilvēka cieņa un tā tālāk, un es nekādā gadījumā neatbalstu, ka šo tehniku varētu, tās izmantošanu varētu uzlikt kā pienākumu, ka tā būtu obligāta. Uh, jo nav vēl skaidrības, vai tiešām tiks iegūts kāds ekonomisks labums, vai tiešām situācija lidostās uzlabosies. Šīs šaubas vēl nekādā gadījumā nav uh, zudušas. Paldies! Foster. Tagad Fosters kundzei vārds. Paldies! Jā, es domāju, tiešām jāpaldies komisijai, kam ir laba uh, pieeja, lai gan paliek jautājumi. Un es uh, domāju, ka tiešām vajadzētu uh, uzlabot šos uh, drošības uh, jautājumus, pasākums, tas ir loģiski. Taču es domāju, ka vajadzētu arī ekonomiski skatīties, ko opozīcija saka, jo, jo daudziem ir problēmas ar šo. Un būsim godīgi, pašreiz izmantotais, izmantotās iekārtas, ka nav eh, nekādas jautājums par šo te radiāciju, un es nedomāju, ka tur ir kontroversiāls eh, pārunas, debates, taču apvienotajā eh, karalistē mums ir šīs iekārtas, un līdz ar to visas citas problēmas ir obligātas. Piemēram, ja jums ir kādas ķermeņam, ķermenim kādas uh, Eh, pros, eh, šīs te eh, dažādas mm, ir kaulu protēzes un tā tālāk, un tas parādās, un tas nav pieņemams. Un tāpēc es domāju, principā, ja ir iespēja, kur varētu izvairīties no tā visa, ja neviens neapskatītos šos bildes, tad es domāju, ka tad mēs varētu teikt, jā, mums ir kopēji nosacījumi, bet būtu minimālais iekārtu skaits jo tas ir Skiphol jau izmanto eh, atšķirīgu iekārtu. Tā kā es domāju, tas ir absolūti nepieciešams, kā komisija eh, to apdomāt. Un visbeidzot, es gribētu teikt, ka eh, par šo pasažieru profilēšanu. Tas ir ļoti svarīgi dalību valstīm, un tas ir, protams, arī pret terorisma pasākumu uzlabošanu, jo mēs esam daudz šīs problēmas skatījušies, ka cilvēkiem Es domāju, ka beigu beigās, ja galējais e, variants ir iekārta, tad tas nav pareizi. Tā kā man liekas, ka te arī tas ir pārobežu sadarbība un tā tālāk. Rikē, kungs, divas minūtes atgādina. Paldies. Es izteikšos ļoti īsi. Pirmām kārtām jaunās tehnoloģijas izmantošana un attēlu veidošana Mm, tas eh, tiešām ir ne tikai lidostu jautājums. Tā ir eh, tehnoloģija, kas eh, tiks izmantot visām drošības sistēmām, un tas ir tiešām ļoti plašs tēmu loks. Otrs ir principiāla un arī tehniska rakstura problēmas jo, eh, protams, tam ir jābūt eh, nekaitīgam, tāpat individuālā cilvēka eh, tiesības arī netiek apspriestas, taču tehnoloģiskās problēmas var, mm, vai, teiksim, nevar būt likumdošanas pamatā, jo tas ir tas, ko jūs redzat, piemēram, mikroviļņu tehnoloģija, Eh, to varētu uzlabot, kamēr citas eh, tehnoloģijas arī varbūt, ka var. Bet es nedomāju, ka to mēs varam kādā likumā iekļaut. Un es domāju, mums vienkārši jāatstāja durvis vaļā. Un tad, protams, rentabilitātes eh, tēma, kas ir saistīta ar jaunu, modernu tehnoloģiju. Protams, radās, rodas problēmas regulēt šīs lietas, jo principiālās jautājumus mēs varam iekļaut kādā likumdošanas aktā vai regulā. Mēs varbūt šo tehnoloģiju esam redzējuši kaut kur arī ārpus lidostām. es eh, nedomāju, ka tas būs kā tāds obligāts pienākums. Jo mēs šajā brīdī ejam kaut kādā jaunā ter teritorijā, kas iziet ārpus eh, likumdošanas. Rikai kungam paldies, Lutfords kundzei vārtu. Liels paldies! Es eh, gribētu uzzināt, vai vicepriekšsēdētāja Redinga mm, konsultējās ar šo dokumentu jo es uzskatu, ka tas nav pietiekoši labs, jo izskatās, ka tas eh, leģitimizē eh, nevis eh, apspriež un pārspriež šo drošības pasākumu proporcionalitāti. Es domāju, ka šeit ir tāda Reuters nāk ar tādiem signāliem, kodētiem signāliem, taču būtu labāk, ja šis dokuments būtu vienkāršāk saprotams. Liels uzsvars ir likts par šo privātumu bet es neredzu, kur tur skaidri būtu pateikts, kādas ir prasības pret šīm tehnoloģijām. Jo mums visbiežāk saka, jā, tur dažāda nu, pāroles e, ne, nedrī, aizlieguma izmantošanas un kādas programmatūra aizliegtu nepareizu izmantošanu, taču bieži vien e, tas nestrādā. Es domāju, e, ka vienīgais veids, kā apturēt šādu bilžu uzglabāšanu, ir eh, padarīt, lai mašīna to nevarētu uzglabāt nemaz. Un fiziski nevarētu uzglabāt. Bet, nu, jūs sakat, jā, tas tiks izdzēsts pēc tam, kad ir apskatīts, kas nozīmē, ka acīm redzot, tur būs atmiņas eh, apjoms, kas tiek uzglabāts. Jūs tāpat arī runājat par jaunām iekārtām, jaunām tehnoloģijām, kur izmantošu varbūt eh, kaut kādas automātiska bīstamības atpazīšana, taču es uzskatu, ka Nacionālajie pētniecības centri ir norādījuši, ka šī tehnoloģija vēl nav nobriedusi vai arī nav pietiekuši precīzi. Par šo iespēju neizmantot. E, komisija saka, ka nu, tas ir līdzīgi efektīvs kā ķermeņa skeners, un taču no otras puses uh, jūs, es nevaru saprast, kā jūs varētu šo dokumentā izstāst, izveidot, un tā kā sēdēt uz sētas un izvēlēties, kurā pusē, nu, pārcelties. Paldies, Lutford kundze. Eh, koalīcijas partnerim jūs nepiekrītat, tagad mēs Van Orden kungam dosim vārdu. Eh, jā, nu neaizmirsīsim eh, visa šī pasākuma mērķi Un tas ir no vienas puses atklāt teroristus, un uh, jāņem vērā, ka um, lielākā daļa ceļotāju ir likumam paklausīgi ceļotāji, kas gribētu pēc iespējas vieglāk izkļūt cauri lidostai. Un uh, šobrīd daudz kas tur notiek, un mēs par to bieži runājam, jo teroristi vienmēr meklēs vājāko ķēdes posmu, Es eh, eh, saprotu, ka ir nepieciešams daudzslāņainu pieejas veids, jāņem vērā ir arī cilvēciskais faktors un jāanalizē tas. Un jāskatās arī tie, kas var piekļūt eh, lidostas teritorijai. Un mums ir nepieciešams drošības personāls, kas ir labi izglītots, gudri vadīts. Un varbūt, ka mums vajag tiešām ticamo vai uzticamo ceļotāju kaut kādu sistēmu attīstīt. Mums ir nepieciešams virzīties uz priekšu strauji, lai mēs ieviestu izmantojumu tehnoloģiju, kas eh, neradītu eh, problēmas eh, ne veselībai, ne kādus citus apsvērumus. Un mums nevajadzētu radīt mākslīgus ierobežojumus jaunajām tehnoloģijām, jo Eh, savādāk eh, tiešām eh, tiks prasīts, lai šādas iekārtas pēc iespējas ātri tiktu ražotas. Taču man ir jautājums. Komisija mm, pieminēja tādu lietu, kā, ka dažas lidostas mm, ir mm, ar nepārāk labiem standartiem vai vispār bez standartiem. Kāda tad ir starptautiskās civilās aviācijas organizācijas loma šeit? Jo tas taču nav tikai Eiropas atbildības joma ir eh, Eiropā daudz vāju lidostu, taču tikpat daudz vāju ir arī ārpus Eiropas. Paldies, Van Orden kungs. De Grandes Paskal kungam dodam vārdu. Paldies! Es gribētu uzslavēt komisiju. 2008. gadā mēs debatējām un daudz ko kritizējām, bet tagad es domāju, ka komisija rīkojas atbilstoši savam mandātam, kas, ko tā saņēma 23. oktobrī 2008. gadā. Debates ir atvērtas gan parlamentā, gan padomē, Un tagad uh, ir jāizpilda šis mandāts, ir jautājumi, uz kuriem vēl jāatrot atbildes, un nav varbūt šobrīd atbilžu uz visiem jautājumiem, bet debatēm ir jānotiek arī šeit un arī Libe komitejā. Manuprāt, mēs ļoti labi esam pastrādājuši. Um, ar komisijas paskaidrojumiem pašreizējā situācijā varbūt vēl nepietiek, bet uh, būtu svarīgi, lai Eiropas Savienībā būtu tāda vienota pieeja un vienota sistēma. Un arī jautājumi ar uh, cilvēku tiesībām un datu aizsardzību būtu atrisināti tehnoloģijām ir jābūt tātad atbilstošām, bet ir jābūt arī skaidrībai par to, kādas alternatīvas iespējas var uh, izmantot tādas mazāk aizsargātas personas un par informāciju un, tā, un pieejamību. Arī šeit es priecājos, ka komisija par to runāja. Es vēlos teikt uh, tikai labus uh, vārdus komisijas virzienā Un mēs, protams, runāsim arī Libe komitejā, bet kopš 2008. gada runājot par eh, terorismu uzbrukumiem, mums tiešām nav tagad eh, iespējas atdusēties uz lauriem, jo ir bijuši vairāki nozīmīgi mēģinājumi veikt teroraktus. Paldies! Dank, Paldies, priekšsēdētāji! Leichtfrīda kungs. Eh, es gribētu uh, uzdot jautājumu un sniegt divus komentārus. Nav īsti skaidrs, kā, kā tad būs, vai jūs paredzat iespēju, ka Eiropā nebūs vienota sistēma, ka katrs varēs rīkoties, kurš gribēs, tas izmantos ķermeņa skeners, kurš nē, kādas šeit ir iespējas pārējai no vienas kontrolas sistēmas uz citu, te ir daudz neskaidrību. Un vēl divas lietas. Jūs teicāt, ka jūs saprotat, cik politiski nozīmīgs un delikāts ir šis jautājums, bet es um, šaubos, vai jūs saprotat, jo, ja klausās debates parlamentā un padomē, un skatās komitoloģijas procedūru, tad es nebrīnītos par to, ja cilvēki uzskatīs, ka mums tomēr ir jābūt iespējai pateikt, ar ko mēs neesam apmierināti, bet iespējams, ka komisija to varētu arī ignorēt. Šādas, šādi draudi pastāv. Es domāju, ka vēl viena lieta, ka šobrīd š, lietu bloķē attieksme padomē. Un ja padome nespēja sekmīgi atrisināt uh, finansējumu jautājumu un diskutējot ar mums nonākt pie risinājumu, uh, tad, manuprāt, iespējams arī runājot par ķermeņa skeneriem, situācija var būt tieši tāda pati. Eh, Tagad Sterks kungam došu vārdu. Eh, paldies. Es runāšu Gučas kungu vārdā, jo viņš ir citā grupā šobrīd. Ko es gribēju teikt? Tas ir tas, ka Uģas kungs uh, nāks ar rakstisko jautājumu un gaida atbildi uz to. Paldies! Paldies, Vandālenkungs. Priekšsēdētāji, man ir ļoti specifisks e, jautājums Rūdo kungam. Mans pieņēmums ir tāds, ka uh, teroristi vienmēr meklē e, vājāko ķēdes posmu un skatās uz uh, vājāko posmu Eiropas aviācijā. Ja tāds pieņēmums ir pareizs, Tad specifiskais jautājums ir šāds. Es, es no argumentiem saprotu, no dokumenta saprotu, ka dalībvalstis var ieviest šos skanerus. Taču eh, terorists teiks, nu labi, eh, kur, kā tad es varu visvieglāk izkļūt cauri, un eh, tā ir tā vieta, kur šāds skeners nepastāv. Un tas ir šis te cilvēku faktora analīzes jautājums teroristi dosies uz tādu vietu, kur neizmanto uh, šos skenerus. Kāpēc tad nebūtu obligāti izmantot šos skenerus? Uh, jo varbūt, ka tur jau ir vairāk kā viens miljons pasažieru gadā, un tad ir jābūt uh, tādam skenerim, kuram nav rentgenu staru. Zasādas kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji komisijas pārstāvi. Man ir e, prieks, ka mēs runājam par drošību, jo tas ir tas, ko mūsu pilsoņi sagaida no mums. Nu, mums šeit ir e, atzinums, un mēs apmainījāmies viedokļiem e, par drošības priekšmetu, drošības tēmu, runājam par ķermeņa skeneriem. Taču es domāju, ka pirms mēs dodamies tālāk, es gribētu pārunāt par dažiem faktiem. Pagājušo nedēļu Rumānijas pilsonis Eh, vienā lidostā eh, eh, no Vīnes uz Londonu devās, un tad itāļu žurnālisti pierādīja, ka starp no vieniem līdz rīta, līdz trījiem no rīta, 30 miljoni pasažieri, kas izbrauc caur gadu, tur vispār nav nekāda aizsardzība. Lavica Poznaņā lidosta Polijā, kāds ievietoja grafiti lido, lidmašīna, tā kā es domāju, kāpēc mēs tā rūpējamies, lai būtu tik drošas iekārtas mūsu lidostās. Tas taču būtu bezjēdzīgi, ja rodas šādas situācijas, ka jūs varat pārlekt vienkārši lidostas sētai, kas ir visapkārt lidostai. Un es tiešām esmu priecīgs, ka komisija runā par ķermeņa skaneriem. Taču es gribētu zināt, vai tie ir tikpat efektīvi tad, kad mēs eh, pārbaudam vispār drošību lidostā. Pirms diviem mēnešiem eh, es devos uz Briseles lidostu, jo eh, es pats esmu strādājis drošības sistēmas, un lūdzu ticiet, stundas laikā es esmu izgudrojis vismaz divus veidus, kādā jūs varat iziet cauri Briseles lidostai ar bumbu un vēl bez tam Itāļi runā par ķermeņu uh, eh, skaneriem arī dzelzceļa stacijās. Es domāju, ka viņiem vajadzētu pievērst uzmanību tomēr lidostām. Bredbern kungam vārds. Paldies! Eh, es nedomāju, ka Briseles eh, lidost ir galvenais mērķis teroristiem, taču viena lieta. Vispirms, vai mēs varētu komisiju izlietot vārdus vai mēs runājam par visa e, ķermeņa skeneriem e, vai drošības skeneriem. Tā kā vajadzētu izmantot šādus konkrētus nosaukumus. Otrkārt par principiem. Mēs e, runājam par to, vai šīm mašīnām ir jābūt brīvprātīgām vai obligātām lietām. Es biju Otavā pagājušajā nedēļā, runāju ar Kanādas gaisa satiksmes drošības sistēmām, uh, un viņiem ir iespēja. Eh, kāpēc arī mēs nevarētu darīt tāpat, kā Kanādā dara? Jo neviens eh, Kanādā neiebilst, neviens arī ASV eh, neiebilst, un kāpēc tas būtu obligāti Eiropas dalībvalstīs? Vai mēs to nevarētu pārdomāt? Otram kārtām, un te ir par šo skaneru veidiem. Kā jau tika teikts, šie skeneri tika ieviesti kā e, reakcija tam, kas e, līdz šim nebija e, pamanīts. Un ņemiet vērā tam lidmaš, puisim, kas gribēja uzspridzināt lidmašīnu, kas gāja uz Detroitu, to varbūt, ka būtu pamanījuši ar ķermeņa skeneri. Un kāpēc tieši šādu skeneri? Es, piemēram, zinu, ka ir arī citi skeneri, kas tiek attīstīti, kas izmanto uh, infrasarkano uh, eh, staru tehnoloģiju, un tur neparādās, eh, teiksim, pats attēls, ķermeņa attēls. Kāpēc mēs neiekļaujam šos komisijas dokumentā? Un uh, tieši šajā lietā, īsti runājot par rentgenu aparātiem, uh, es domāju, tos vajadzētu aizliegt, jo, jo ir fakts tāds, ka tas rada mm, problēmas, eh, rada draudus veselībai. Ajala Sanders, konsulants. Sí, bueno, <clears throat> en principio vaya por del... Paldies, priekšādātāji. Mums, protams, ir vajadzīgs tāds Eiropas ietvars, kurā mēs varam rīkoties. Un jābūt regulējumam Eiropas ietvarā, bet tas nenozīmē, ka viss jau ir šajā ziņā nokārtots. Man ir jautājums, kas notiks, ja mēs noraidīsim šo komisijas priekšlikumu? Kāds efekts, kādas sekas tam būs? Un ja tas tiks noraidīts? Protams, ar pamatotiem argumentiem, par veselību un privāto sfēru, kas tad notiks dalību valstīs, kā jūs ietekmēsiet dalību valstis? Efektivitāte, protams, ir nozīmīga lieta. Tas arī ir iemesls, kāpēc mēs negribam pārslogot pasažierus Un tad vēl ir runa par 20 sekundēm uz pasažieri. Mēs redzējām prezentāciju par šo tēmu, visi izrādīja lielu interesi, bet šīs 20 sekundes tur nemaz netika samazināts laiks, kas pasažieriem jāpavada gaidot. Vai tas nozīmē, ka efektivitāti nākotnē ir vēl paredzēts eh, paaugstināt? Un vēl par um, šī, šo kaitējumu veselībai, izmantojot rentgena starojumu. Varbūt ir uh, cita veida tehnoloģijas, varbūt šeit uh, uh dēvas ir ļoti, apstarojuma dēvas ir ļoti nelielas, bet. Uh, uh var gadīties, ka cilvēkiem, kas bieži ceļo, eh, starojums, ko viņi iegūst gada laikā, būs lielāks nekā to pieļauj veselības normatīvi. Un vēl man ir jautājums, vai jūs esat runājuši ar Eiropas datu aizsardzības ekspertu? Paldies! Mulțumesc, domnule președinte. Paldies, tagad tikau, kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es piekritīšu tam, ko teica citi kolēģi taču eh, gribētu eh, Reuter kungam pateikties par viņa stāstījumu. Komisija ļoti nopietni eh, apskata šīs tehnoloģijas ietekmi uz veselību. Un tāpat aplūko arī šāda veida drošības pasākuma efektivitāti. Tāpat kā arī apskata veidu, kādā mēs respektējam privātos datus. Tas tiešām ir standartizācijas jautājums, E, ne tikai tehnoloģijas jomā, taču arī procedūras jomā, jo mums vajadzētu aplūkot, kā e, izmantot tiek personas dati. Lai mums būtu laba sistēma, mums ir nepieciešams īpašas procedūras, kas neļautu nekādus e, pārkāpumus attiecībā uz privāto dzīvi. Un tāpēc es gribētu uzdot tādu jautājumu. Tajās valstīs, kur tiek izmantots šīs skaneru sistēmas jau brīvprātīgi, vai pasažieriem e, tās e, rada bažas. Boskurt kundzē tagad vārds. Divas minūtes. Paldies. Priekšsēdētāji divi jautājumi. Cik es e, saprotu, izskatās, ka šie skeneri tiks izmantot šā vai tā, un jautājums ir gluži tāds, kā mēs varētu varbūt eh, mēģināt rast citas metodas, vai tas jau nozīmē, ka viss jau ir izlemts. Otrkārt, eh, komisija teica, eh, ka 89. pantā ir jāpieņem lēmums mm, Eiropas drošības standārtu ietvaros, vai tas tiks izmantots, vai būs uh, ietekmes novērtējums, ja lēmums vēl nav pieņemts. Un es varu iedomāties, ka mm, būs tikai šie ieviešanas uh, noteikumi pieņemt. Vai šis ietekmes izvērtējums vispār tiks izdarīts? Jo īstenībā izskatās, ka mums nekas daudz nebūs sakāms kā Eiropas parlamentam, jo tas taču viss beig beigās būs komitoloģijas procedūra. Un Vilsas kundze visbeidzot. Paldies, priekšēdētāji! Kā jūs teicāt, nav vēl pētījumu par to, cik efektīvas un samērīgas ir pašreiz pieejamās uh, kontrolas iespējas. Es gribētu no komisijas vairāk dzirdēt par to un par cilvēku cieņu, kādus attēlus tad no mums saglabā, ja mēs gribam lidot ar lidmašīnu. Uh, Nav arī pētījumu par to, kāda ir starojuma ietekme uz uh, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, grūtniecēm, uz bērniem, par datu saglabāšanu, kas datus saglabās, kas tos vērtēs, vai tie būs kādā datu bāzu tīklā starp dalībvalstīm vai visā Eiropā. Un ir jāsaprot, ka vienmēr pastāv draudi, ka cilvēki uh, kam ir kam ir pieeja šiem datiem, mēdz uh, rīkoties noziedzīgi, un es nevēlos, lai mani attēli kursētu kaut kādās datu bāzēs vai vēl tiktu pārdoti. Es neatbalstu šo. Paldies, un tagad uh, Raitarkungs varē, varētu atbildēt. Es pateicos uh, par disciplīnas ievērošanu Eh, es zinu, ka tā, kad es biju Spānijā, tad mani apsūdzēja eh, par mm, pārāk lielu disciplīnas prasīšanu, bet es to uztvēru kā komplimentu. Bet jūs saprotiet, ka tad, kad ir tik gari runāšanas, runātāju sarakstu un maz laika, tad mums ir jābūt disciplinētiem. Un es pateicos jums par jūsu sadarbību. Un šodien bijāt tiešām disciplinēti lai katrs varētu izteikties. Un tagad es došu vārdu komisijas pārstāvim eh, atbildē. Liels paldies! Es mēģināšu atbildēt uz jūsu jautājumiem pēc iespējas ātri. Varbūt, eh, ja drīkst, es sākšu ar Groša kungu. Nudien. Un es varbūt atkāpšos vienu soli apakaļ un pastāstīšu, kā mēs domājam. Mums komisijas regula ir, kas eh, tiešām nosaka kāda veida pasākumus kontroles lidostās var izmantot, lai nodrošinātu to, ka mm, bumbas un ieroči netiek ievest, ienesti lidmašīnās. Šajā regulā mums ir pieminēts dažādas eh, metodes, eh, roku pārbaudīšana ar rokām, metāla detektors, eh, tad e, sprākstvielu detektors, dažādu uh, sprākstvielu pēdu atrašanas uh, detektori, un uh, katrs var pārdomāt, kā viņi grib apvienot šīs iekārtas. Tad, kad mēs pirmoreiz nācām pie jums, tad bija tikai jautājums par to, ka tam visam pievienot arī ķermeņa skaners vai drošības skaners – kā vienu eh, papildus eh, pasākumu drošības eh, nodrošināšanai. Un par to jums ir veto tiesības. Es ceru, ka to jūs skaidri saprotat. Otrais jautājums. Ieviešanas noteikumi, kas arī tiks pieņemti komitoloģijas procedūrā. Priekš mums, es to varu teikt arī Kalasa kunga vārdā, Jūs skaidri ziniet, ka arī ieviešanas noteikumu, kas būs kā likumdošanas norma, eh, kas nāks kopā ar šiem skeneriem, kas detalizēti noteiks, kāda veida iekārtas var izmantot, kādas tehnoloģijas var izmantot, kādi nosacījumi būs attiecībā uz datu aizsardzību, uz to, eh, lai nebūtu kādi attēli, kas varētu tikt izmantoti eh, pēc pārbaudas. Šie ieviešanas noteikumi, tas būs kā pakotne, eh, jo jūs nevarat teikt jā pirmam solim un nē otram solim, tā kā debatas šobrīd ir tās, ka mēs mēģinam pamatojoties uz šo ziņojumu, mēs gribētu debates par to, kā šai pakotnē būs izskatīties. Tas mums dos iespēju e, to pievienot kā atsevišķu pasākumu, papildus pasākumu likumdošana, ja mēs uzskatīsim, ka tas tā jādara. Acīm redzot, Maķēka Gošs e, jau skaidri to mums pateica, ka mums nebūs simtprocentīga drošība. Mums ir jānodrošina, lai būtu Eiropas um, nosacījumi attiecībā uz um, datu privātumu, uz cilvēku cieņu, arī uz veselības aspektiem. Taču mums to vajadzētu izstrādāt tā. Šobrīd ir cita likumdošana, par ko jau mēs esam vienojušies ar jums. Tas ir attiecībā par šķidrumiem. Šķidrumiem lidmašīnā kas, par eh, ko mēs vienojāmies, lai nebūtu vairs šķidruma kontrolas. Un eh, mums to, protams, jāskata kā mazliet eh, nepatīkami, ka mums ir šeit dažādas iekārtas. Jo dažas iekārtas tiks izmantotas jau kopš aprīļa nākošgad, lai ļautu beznodokļu pasažieriem ierasties ar uh, šo uh, pirkumu Eiropas Savienībā, un tad 2013. gadā parādīsies iekārta, kas mums ļaus noskatīt, lai nebūtu vairs šīs te speciālās plastmasas uh, maisiņi, kuros mums ir šķidrumi iekšā, vai tās būtu zopastas vai kas. Un, mm, kā jūs saprotat, šie te drošības skeneri, nu, tie varbūt mums ļaus tikt vaļā no metāla detektoriem, šiem te uh, caur ejamajiem metāla detektoriem. Tā ir mana atbilde mm, Ajala skundzē par šiem 20 eh, sekundēm. Jums uh, nebūs šī te uh, pārbaude ar rokām, bet būs iekārtas, kas kontrolēs šķidrumus, tā kā principā nākošajos gados ceļošana kļūs vienkāršāka. Tā es eh, saprotu, eh, kā veidosies šie šķidrumu nosacījumi un paša ķermeņa pārbauda. Tā kā eh, būs tehnoloģijas izmaiņas. Kā tas ietekmēs lidostas, es domāju, to arī vajadzētu apskatīt un tur jāveic ietekmes novērtējums. Ja mēs līdz tam nonāksim. Vienlaicīgi mēs būsim tādā situācijā, kad mm, no vienošanām ar trešajām valstīm mēs e, varēsim ieviest e, vienas pieturas drošības pārbaudi, kas būs jau ārpus Uh, Eiropas, jo šobrīd uh, tie, kas ierodas no Amerikas, tie tiks pārbaudīti Amerikā. Tie, kas ierodas no Amerikas Eiropā, tos pārbaudīs Amerikā. Ja mēs varētu šādu situāciju ieviest, ka mums ir vienādi spēles noteikumi, tad mēs varētu tikt galā tikai ar vienu kontroli. Tad mēs varētu uzticēties tiem, kas pārbauda pasažieru pirms iekāpšanas lidostā, nu, lidmašīnā. Un arī tad ceļotāju dzīve kļūtu vieglāka. Zasadas kungs pieminēja eh, veselu rindu piemēru par lidostām, kur drošība nav pietiekoši laba. Un es domāju, eh, mani līdzstrādnieki pie, pieraksta to, jo mēs šīs lidostas pārbaudām, inspicējam un pārbaudām drošību. Taču es domāju, ka tas ir nu kā papildus veselības problēmām. Eh, Kadrauja kungs Jūs uzdevāt jautājumu, ļoti pamatotu, kas notiks pēc šiem 30 mēnešiem. Es domāju, eh, kas notiks šajos mēnešos. Mums ir ļoti atšķirīgi noteikumi attiecībā par eh, šo iekārtu izmantošanu Eiropas Savienībā. Pēc 30 mēnešiem es baidos, es gan nevaru tā teikt, taču es baidos, ka tad būs vēl stingrāki no pasākumi, kas nebūs ierobežoti laikā, jo mums būs eh, jāveic šī te eh, izmaksu un eh, rentabilitātes pētījumi, taču es domāju, ka 300. regulā ir nosacījums, ka ja nebūs kopējie nosacījumi un cilvēktiesības un veselības problēmas, tad es domāju, mēs pienāksim pie šīs lietas. Laikfrīd kungs un citi kolēģi uzdev jautājumu par maksām, par izmaksām. Nu, protams, e, šobrīd ir debatas starp e, parlamentu no vienas puses, padomi no otras puses, un šīs debatas ir par to, vai papildus drošības pasākumi uh, vai tos jāapmaksā lidostām vai nodokļu maksātājiem. Un es, protams, saprotu jūsu jautājumu un negribu ieiet šajā diskusijā, jo, kā jūs ziniet, mēs jau esam nākuši ar priekšlikumiem un mēs dodamies tajā virzienā. Es nevarēšu gan uz visiem jautājumiem atbildēt. No Maisners kundzes, es domāju, viena no problēmām, ja ir, uh, es, protams, ir jāpārunā šīs izmaksu lietas, taču vispārīgi var teikt tā, ja uh, regula ir jāmaina, ja mēs uh, pieliekam šos drošības skanerus, vai kā mēs viņus nosaucam ja mēs pievienosim tos kā iespējamos kontrolas pasākums, tad man vismaz ir ļoti skaidrs, ka tas nebūs obligāti. Jo tāpat nav obligāti e, izmantot visur šos te suņus, kas sauž e, sprākstvielas. Tas nebūs obligāti katrā lidostā. Varbūtība būs tāda, ka lielākās lidostas izmantos šīs iekārtas, jo eh, tas tur ir eh, pietiekami rentabli, taču mazās lidostas eh, drīzāk varbūt pārbaudīs ar rokām, manuāli, vai apvienos dažādus citus pasākumus, kontrolas pasākumus. Katrā ziņā ir pilnīgi skaidrs, Mm, un daudz parlamentārieši jau ir pieminēja, eh, kā Fosters kundze teica sākumā, pašā sākumā. Tā kā mums ir jābūt kopīgai pieejai, apkarojot terorismu. Protams, notiek daudz darba, lai nodrošinātu to, kā kolēģi, kas ir atbildīgi par iekšējiem jautājumiem, eh, tieslietu jautājumiem, arī tiktu iesaistīti un izpētīt arī šie jautājumi. Varu jums nodrošināt, ka šis ziņojums ir pārrunāts mūsu komisijā, eh, arī kolēģijā, un eh, ir pilnīgi skaidrs, ka visa komisija atbalsta to. Tāpat ir skaidrs, ka uh, mēs jau patiešām eh, sākam jau debatas periodu. Runājot par starptautisko līmeni, Van Ordenkungs uzdeva jautājumu. Jā, ir skaidrs, ka drošība ka tā ir starptautiska lieta un jāskatās arī IKO organizācijā, bet patiesībā ir vesela rinda valstu pasaulē, kuras uh, virza uz priekšu drošības jautājumu. Taču mums ir jāskatās arī vispārējais jautājums par potenciāliem terorismu draudiem, kas nāk no valstīm, uh, kuras šobrīd varbūt nelieto tik uh, izsmalcinātas sistēmas kā Eiropas Savienība, ASV, Kanāda. Un eh, tāpēc mūsu darba programmā mums ir arī paziņojums, kas nāks mm, gatavs gada beigās, kas tieši runās par aviācijas drošību trešajās valstīs. Jo mums tas ir jāpārdomā, un tas būs pēc IKO sanāksmes septembrī, oktobrī. Es tikai pārskatu savus pierakstus. Bratborna kungs pieminēja Kanādas piemēru. Es jums skaidri teikšu. Šobrīd, ko mēs jums sakam, ir sekojošais. Potenciāli mums ir jāiekļauj šis drošības skeners vai ķermeņa skeners Eiropas likumdošanā kā vienu no kontrolas līdzekļiem. Pēc tam, kad tas būs e, ieviests lidostā, kā rīkoties ar uh, invalīdiem, ar sievietēm grūtniecēm, ar bērniem, ar tiem, kas atsakās to izmantot. Nu, nav mums atbildes šai lietai. Tas ir uh, debašu elements, kas mums ir jāpārunā, un tam jābūt uh, kā uh, ieviešanas pasākumu sastāvdaļai. Mēs balstīsimies uz jūsu viedokli, lai jūs mums palīdzēsiet šo ietvaru definēt, kas balansē, lai mēs skatītos teroristu, atrastu un otrlaicīgi e, nodrošinātu arī e, cilvēka cieņas ievērošanu un veselības apsvērums un visu tam līdzīgu. Es domāju, ka es esmu atbildējis uz lielāko jautājumu daļu. Nu, eh, pat vispārīgā veidā esmu centies atbildēt uz visiem jautājumiem, kas man tika uzdot. Ja ir kāds vēl, kurš eh, jūtas eh, nepatiesi aizmirsts, nu dodiet man ziņu, un es atkal ķeršos pie šīm lietām. Paldies, Roiterkungs! Es negribētu, lai tagad mēs celtu visi rokas Un, eh, ja eh, kāds runās par eh, procedūru, tad runājiet par procedūru. Citādi es ļoti strikti jums teikšu. Latfordas kundze, priekšsēdētāji. Mans jautājums ir tāds. Reuter kungs teica, ka uzsāksies debatas. Mēs nesam manījuši 18. mēnešos, kad nu, presē ir bijuši tiešām Es domāju, ka mums ir pienācis laiks slēgt debatas un nākt ar priekšlikumiem, jo kā jūs varat uzsākt tagad debatas, Lutfards kundze, saka priekšsēdētājs. Jo jūs taču saprotat, ka tas nav, uh, kom, pro, nav uh, procedūras jautājums, tas ir komentārs. Jūs taču esat parlamentāriet. Foster kundze, lūdzu. Jā, liels paldies. Tikai viena lieta, ko Reuter kungs teica eh, par lidostu izmēriem. Un tā ir liela kļūda. Es domāju, komerc lidostās ir jābūt nosacījumam, ka eh, tiem ir jābūt pilnīgi visās lidostās. Jo nebūsim taču muļķīgi. Un otra lieta par pašu eh, iekārtu jo ir dažādi veidi iekārtas, tā kā jūs interesēs, kā Eiropas komisijas pārstāvi, būtu dot, eh, būt, eh, dot padomus, lai būtu iekārtas, kurās nav nesaglabājas attēli. Tā kā, eh, ja jūs gribat virzīties uz priekšu, tad jums jādod šāds priekšlikums. Subovska, lūdzu. Of wordt er gericht op die implementing rule? Es īsti nesapratu, ko komisija eh, šobrīd domā, jo eh, runājot par šiem ieviešanas nosacījumiem. Ko tad mēs eh, par citiem, citām iekārtām, teiksim, informācijas pakalpojumu? Jūs taču neārēģēt uz šo jautājumu. Kā es saprotu, to var paveikt komitoloģijas procedūra, bet Rotkungs eh, atbildēs. Vai jūs vēl gribētu ko sacīt? Sí, señor presidente. Yo antes no he hecho una pregunta, sino un juicio de valor sobre el informe. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, izteicu savu viedokli, eh, bet tagad es gribu runāt par komisijas laika izvēli, par šiem pamudinājumiem, vai ir kaut kāds laika grafiks? Paldies! Vēl vienam runātājam viens, viena minūte. Mans jautājums, vai komisija ir konsultējusies ar eh, Eiropas datu aizsardzības eh, uzraugu? E, tas ir, tā tad mums bija vairāki jautājumi, lūdzu, atbildēju. Es atvainojos, ka es neatbildēju iepriekš. Tātad mēs esam konsultējušies ar Eiropas datu aizsardzības uzraugu. Un pirms mēs uzsākām jebkādu papildu likumdošanu, tad uh, tad mums ir vienmēr jākonsultējas. Otra lieta, ko mēs darīsim, skaidrs, ka pašlaik mums šķiet, ka ir jāmaina sekundārā likumdošana, tātad komitoloģijas procedūra. Bū, notiks, pie, tiks pieņemti likumdošanas akti divos līmeņos - komitoloģija, kur ir veto tiesības, kas ir E, attiecībā uz šo drošības skeneriem un ieviešanas noteikumi, izmaiņas šajos noteikumos, kur detalizēti e, tiktu izklāstīti jautājumi par to, e, kā mē, ko mēs daram ar iekārtu veidiem, un lai cilvēktiesību, cilvēktiesības tiktu ņemtas vērā ja dalība valsts izmanto šo te pārmeklēšanas metodi. Tātad mm, mm, vēl papildus pārmeklēšanai rokām un ar suņiem pārmeklēšanai, tad vēl nāktu klāt šī metoda. Par laika grafiku, jeb laika izvēli, jā, mēs esam e, jau teikuši, ka mēs veiksim ietekmes novērtējumu, kuru mēs tagad jau sāksim ļoti drīz. Uh, Un es domāju, ka tas būt, būs gatavs līdz gada beigām. Tas ir mans labākais e, minējums. Bet e, šajā kontekstā diskusijas, kas jūsu starpā notiks un ministru starpā notiks, būs ļoti svarīgas, lai mēs redzētu, kādiem jābūt ieviešanas noteikumiem un es atzīmēju vairākus ļoti svarīgus jautājumus. Pirmais ir par to, kādu tehnoloģiju izmantot. Tātad par uh, rengenstāru izmantošanu. Otrs, kādu tehnoloģiju izmantot. Uh, un tāpēc, Latvarda kundze, es mazliet jums nepiekrītu. Mums ir bijušas diskusijas par um, dažādām mašīnām. Uh, jeb iekārtām. Un mums ir jā, vēl jāveic diskusijas par tehnoloģiju veidiem, tehnoloģiju, kas uh, var apstrādāt visas mūsu, jeb novērst visas mūsu raizes, kas mums bija pirms diviem gadiem. Tātad iekārta, kuru, var, uh, kuru varēja toreiz izmantot. Uh, Tad mēs balstamies uz esošo tehnoloģijas līmeni, ko var izmantot Eiropas Savienībā, lai datu aizsardzība un cilvēku pašcīņas jautājumi tiktu veiksmīgi atrisināti. Tas arī viss. Labi, paldies Roita kungam par jūsu izklāstu un jūsu atbildēm uz deputātu jautājumiem. Mēs turpināsim darbu. Lielas paldies! Thanks. Okay, next item on the... Nākamais darba kārtības punkts. Sterka kunga ziņojums e, par formalitātiem kuģiem. Mēs mazliet kavējamies, un es atvainojos, es ceru, ka jūs saprotat, ka, bet Starkungs e, dodu jums vārdu, un cilvēki, kas tagad dodas prom, lūdzu, dariet to pēc iespējas klusāk. E, un tad jūs varat aprunāties ārpus šīm durvīm. Sterksa kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribu pateikties ēnu referentiem, jo mēs esam panākuši vienošanos ar padomu, kas nodrošina to, ka mums vajadzēs tikai vienu lasījumu. Mēs varēsim pieņemt to pašu tekstu nākamajā e, plenērā jūlijā. Teksts ir nodots Kerep Koreperām 23. jūnija, tātad parīt tur jau to skatīs. Tātad, ko mēs esam panākuši, ko neesam panākuši? Mēs, man jau likās, ka pirmdien e, ir panākt vienošanās, bet tad man pārmet, ka pārāk liela piekāpšanās ir izdarīta, bet jebkurā sarunās e, tā var gadīties. Ko mēs esam paveikuši? Pirmkārt, svarīgākais princips ir administratīvā vienkāršošana, un par to mēs esam panākuši vienošanos. Es sarunās ļoti žēl, ka mēs skatījāmies tikai uz izmaksām, bet nerunāja par pozitīvo devumu, e, par to, ka mēs varam atvieglot dzīvi tirzniecībā iesaistītiem. Formalitāšu harmonizēšana e, notiks elektronisku, elektroniska datu apmaiņa. Uh, kad jūs nodosiet e, elektronisko veidlapu, tā iekļaujas sistēmā un sistēma nodrošina, ka dati tiek nodot tur, kur nepieciešams. Svarīgi tas, ka šeit ir tāds viena, e, vienas, viena pietura, ja viens loks, e, pa kuru informācija ieiet un iziet. Diezgan grūti nodefinēt Mēs runājam par drošības tīklu, par muitu, par imigrāciju, pasažieru reģistriem, apkalpes reģistriem. Tie visi, visi būs pieejami šajā vienotajā logā. Parlaments arī darīja savu darbu un panāca to, ka dati tiks apstrādāt konfidenciālā kārtā. Padome gribēja svītrot eh, atvieglojumu, atbrīvojumu kuģiem starp ēs eh, ostām. Tas nozīmē, ka informācija būtu jāpazūd. Eh, izņēmumu kārtā mm, var prasīt informāciju arī par citiem kuģiem. Bet, ja ir runa par trešo valstu ostām, tad mēs uh, e, aicinājām izteikt komisiju priekšlikumu. Uh, mēs aicinājām komisiju uh, izveidot trešo ziņojumu, izsekot iespējas par to, kā mums rīkoties tālāk. Par administratīvo vienu, vienkāršošanu un par to, ko mēs esam panākuši. Uh, parlamentā mēs gribējām pievienot, gribējām to, lai tiktu izmantot viena valoda, ehm, bet padomē tas nebija pieņēmams. Spānijas prezidentūra mums teica, ja jūs, ja jūs uzliksiet vienu valodu, tad būs problēma. Tas ir politiski nepieņemami padomē, mēs parlamentā sākotnējā te tam piekritām, bet, bet viņi nepiekrīt. Ziņojumā ir iekļauti e, vairāk punkti par valodu. Ne pantos, bet apsvērumu daļā. Es varu nolasīt anglisko versiju. Valodas e, prasības bieži vien ir šķērslis šajā te tīklā dalību valstīm jādara viss, lai atvieglotu rakstisku un mutisku komunikāciju starp dalību valstīm saskaņā ar starptautisko praksi, lai atrastu vienu, vienotu komunikācijas veidu. Tātad jebkurš, kurš to interpretē, atzīst, ka valoda ir svarīga Un visām dalību valstīm ir viss jādara, lai mutiska un rakstiska komunikācija tiktu padarīta vieglāka. Un treškārt, mēs runājam par kopīgu komunikācijas veidu, un ja to var interpretēt, praksē mēs varam runāt par vienotu sistēmu. Mēs esam diezgan daudz ko darījuši, lai panāktu savus mērķus, Mēs izmantojam, lietojam vārdu valodu, bet nesakām, kura valoda. Ja mēs runājam par vienotu komunikācijas veidu, ko, rakstisko, mutisko komunikāciju, bet mēs neminam nevienu konkrētu valodu. Bet galvenais ir tas, ka mēs esam panākoši to, ka var, ir izmainīts sākotnējais teksta variants. Cits, ko prasīja parlaments, bija notrošināt, lai tiktu arī upju transports iekļauts. Tas nebija nemaz tik viegli komisijas priekšlikumā. Mm, mēs panācām to, mēs uzsvērām, ka upju transports ir svarīgs. 11a punktā mēs aicinām komisiju ziņot mums par šo lietu un nākt klajā ar priekšlikumu par vienkāršošanas paplašināšanu un otrs par upju informācijas sistēmas iekļaušanu e, jūras transporta sistēmā. Padomu to neatbalstīja, bet atkal šeit es domāju, ka Es domāju, ka ļoti svarīgi eh, šo procesu virzīt pēc iespējas tālāk. Tālāk mēs runājām par to, cik svarīgs, svarīgi ir pilotāža, bet eh, kom, padomu negribēja to pieminēt jo mēs te vairāk runājam par formalitātēm. Bet galu galā ir kopīga deklarācija no komisijas un padomas, kur ir teikts, e, Tātad Eiropas ostās ir iz, e, atkāpe attiecībā uz e, šiem te noteikumiem. 11a pantā mēs atkal aicinām komisiju Nē, es atvainojos, tas bija atsevišķs paziņojums. Mēs aicinām komisiju izskatīt šo te lietu un nāk lajā ar ietvaru. Sākotnēji dalībvalstis gribēja dažādas noteikums, eh, lai tie tiktu atzīti starp dalībvalstīm, bet mēs panācām eh, kopīgu Eiropas ietvaru. Un svarīgi, ka pēc tam mēs sakām, ka šim ietvaram ir jāsaskan ar šo deklarāciju. Mēs runājam par administratīvo vienkāršošanu, tas ir būtiski, un vēl mēs sakām, ka tam ir jāsaskan ar komisijas paziņojumu par Eiropas ostu politiku, kur arī vairākas lietas ir uzskaitītas. Es domāju, ka mēs esam spēruši solus priekšu. Mēs esam vairāk pavirzījušies vairākos eh, jautājumos uz priekšu. Komisija turpinās darbu. Viņiem būs jāskatās, kā notiek šī, šo solījumu pildīšana. Mēs eh, nepanācām to, ka šis teksts tiek iekļauts pašā direktīvas tekstā, bet uh, ir eh, šīs lietas tiks skatīts vai nu no ziņojumā no komisijas, vai arī padomē. Grūtākais eh, bija sākuma datums. 2010. gadu sākuma komisija piedāvāja, komisija mūs pārliecināja eh, ar E muitu, ka būs problēmas un ka tur ir līgumi Komisija, padomu neko tādu negribēja dzirdēt, jo tur ir visādas problēmas, arī finansiālas problēmas, un viņi piedāvā 2017. gadu. Mēs jau sākotnēji piekritām tam. Mēs, gribējām, mēs gan gribējām 2013. gadu no sākuma. Un 15. gada jūnijas būtu vislabākais kompromiss, mums jāizvēlas vidējais gads. Mēs vēlamies panākt vienošanos, kad būtu apmēram pusotrs gads pielāgošanās laiks. Mēs uh, padomu aicinu divus gadus ielikt. Vēl ir jāstrādā, ja līdz 15. gada jūnijam būtu jau visi gatavi ievies šo sistēmu, tad tas būtu liels solis uz priekšu. šķiet, ka 2013. gads izskatās pāragars. Un diez vai 13. gadā cilvēki jau būtu gatavi attiekties no šīm eh, formal, ziņošanas formalitātēm. Tātad mums, mēs nevaram prasīt 13. gadu, uh, Tāpēc eh, labs kompromiss ir 2015. gada vidus. Ja kad, kad būs noteikts datums, tad dalība valstis um, asociācijās un ostās sāks darbu pie šī jautājuma. Un ja mēs eh, varbūt varam arī vēl ātrāk to paveikt nekā sākotnēji gribējām. Lūk, tas ir tas, ko mēs esam panākš, panākuši. panākuši ir iesniegts grozījums, bet tas ir atsaukts, jo komisija saka, ka nāks klajā ar priekšlikumu e, EMSAS pārskatīšanai šogad, un mēs domājam iesniegt visu tekstu plenērā kā grozījumu, un tad tas nomainītu e, šo visu tekstu, un jau plenērā to pieņemtu šo tekstu, tad, protams, mēs panāksim vienošanos. Mēs būsim panākuši savu mērķi, mēs to uh, varēsim vienoties par to, un tas būs liels solis uz priekšu. Tāpēc es aicinu kolēģus ievērot šo lietu. Un, kad mēs runāsim jūlijā par to, lai eh, vairums balsotu pār šo tekstu, lai mēs varētu pabeigt jautājumu, lai mums būtu direktīva, uh, kas ļautu mums virzīties uz priekšu attiecībā gan uz vidi, gan uz tarzniecības. Terka kungs, paldies par šo jūsu darbu. Grandese Paskāla kungs no tautas partijas lūdzu. Sī, gracias, viņam. Paldies, priekšsēdētāji. Starka kungs Uh, Franciski ir tāds teiciens no bleso blīži. Liels paldies jums par jūsu nostāju, par to, ka jūs esat gatavs dialogam un paldies, ka jūs mūs tik labi pārstāvat. Um, secinājums par debatēm šajā komitejā ir tāds, ka domstarpību īpaši nav, un mēs vienojāmies par to, ka mandāts tiek piešķirts ziņojuma autoram, lai viņš var padomē mūs pārstāvēt un censties panākt mums vēlamo rezultātu, cik vien iespējams. Es domāju, ka tagad es. Uh, Es domāju, ka jūs esat panācis to, ko jūsu mandāts paredzēja un tautas partijas frakcijas politiskās grupas vārdā. Es, uh, tad mēs rīkosimies tā, kā jūs sacījāt, mums būs viens grozījuma priekšlikums un jūlijā mums būs. Un plenārsēdē mēs apspriedīsim šo. Uh, Protams, valodas jautājums arī ir jāatrisina, bet par to varētu runāt apsvērumu daļā. Un te tagad nav runa par spāņu valodu, bet gan par valodām, par valstīm, kas, varētu teikt, satrauc par savu politisko ietekmi Te ir jāmēģina pēc iespējas labāk šis jautājums atrisināt. Es domāju, ka mēs esam pienākuši tuvu risinājumam, un apsvērums jau arī nav nekas tāds, kas uh, ir iecersts akmenī, un to var arī uh, regulēt vai mainīt atbilstošu. Uh, viens vienīgs grozījuma priekšlikums. Nu, to nebija viegli panākt, bet nu, mums tomēr izdevās. Um, termiņi, kad uh, dokuments stāsies spēkā, tas atkal, tas parādās atkal un atkal no jauna. Komisija uzsvēra šos brīvprātīgos termiņus, kur un var debatēt, bet padome vēlas to visu mazliet uh, attālināt, pārcelt uz vēlāku laiku, bet mēs gribam tādu līdzsvarotu risinājumu, kas visiem būtu pieņemams. Manuprāt, tas, ka ir panākta vienošanās šajā jautājumā, vai tā nav vairs tālu, tas ir ļoti pozitīvs, ļoti labs, ļoti laba lieta. Un, protams, kā arī jūras satiksmē bez robežām, arī šajā direktīvā runa ir par jūras transportu īsās distancēs, un tas viss ir ļoti būtiski, un formalitātes šeit ir jāierobežo, jo šis formalitāšu apjoms līdz šim bija ārkārtīgi liels risinājumam ir jābūt saprātīgam, saskaņā ar veselo saprātu, un es priecājos, ka jūs mēģinat tiešām um, panākt tādu vienu, vienotu metodi. Un manai politiskai grupai ir E, vienota nostāja, mēs atbalstām Sterka kungu, Sterka kungs ir izpildījis savu mandātu, un mums arī plenāršēdē līdz ar to būs noteikta e, nostāja, skaidra nostāja. Es domāju, ka mēs ļoti labi varēsim arī par to sekmīgi nobalsot. Paldies, Alkadrāvī kungs! Es varu runāt ļoti īsi. Es runāju ar ēnu referentu, un mēs varam teikt, ka SMD vārdā mēs varam sniegt savu atbalstu. Mēs piekrītam, ka izmantot vienu grozījumu, eh, tas ir labākais variants. Es domāju, ka šis te pak pakotne ir ļoti labs, eh, lab, labs risinājums administratīvā vienkāršošanā. Uh, Jūras transportā arī ir e, acīmredzama laba lieta. Jautājums par konkurenci jūras sektorā salīdzinājumā ar citiem transporta veidiem, kas darbojas iekšējā tirgu bez visas šīs birokrātijas. Tā kā es domāju, tā, ka mēs tiekam vaļā no zināmas daļas birokrātijas, tad tas ir solis uz priekšu. Bija daži elementi, mēs, par ko mēs nevarējām vienoties ar padomu, mums vajadzēja iziet uz kompromisiem, bet es domāju, ka kompromisi, ko jūs panācāt, bija ļoti labi konkrēti arī par pilotēšanu. Komisija teica, ka viņi nāks drīz klajā ar priekšlikumu, lai izveidot labu ietvaru, un tas būtu ļoti noderīgi. Par valodas izmantošanu ir zināms virziens te dots, nav ļoti konkrēts, bet tas ir labi. Es domāju, ka mums būs iespēja vēl par, pie tā pastrādāt un sākuma datumu runājot, kad šī šī likumdošana varētu stāties spēkā. Es domāju, ka ņemot vērā to, ko jūs teicāt par to, ko runā industrijā, 2015. gads ir ļoti saprātīgs datums. Tur diez vai būs kādas liels problēmas. Ļoti īsi, tātad mēs jūs atbalstām un pieņemsim visu kopā. Lūdzu, nākamais runātājs no zaļajiem. Paldies priekšsēdētā ļoti īsi. Pāris piezīmes par, par pieņemšanu par šī ziņojuma pieņemšanu. Es domāju, ka mēs esam izveidojuši ļoti pozitīvu līdzsvaru par spīti tam, ko es sauktu par ļoti apgrūtinošajiem jautājumiem, ka, ar ko jā, jā, jānodarbojas sarunās ar padomu. Grafiki, pasākumi, mums rodas iespēja, tāds iespējas, ka tur viss tika bremzēts. Uh, mērķis ir atkal apstiprināts, un tas ir tas, ko zaļie ļoti gribēja panākt. Mēs gribam mudināt e, brīvprātīgā veidā trans, jūras transportu pretē citiem transportu veidiem. Mēs gribam, lai viņi labāk attīstās. Nevien, lai būtu ekonomisks līdzsvars, bet arī globāls līdzsvars. Diez vai man ir tagad detalizēti jārunā. Pamatā mēs piekrītam kompromisam. Sarkanā līnija mums būtu datums. Mēs negribam atsaukt atpakaļ datumu nekādā gadījumā. 15. gada 1. jūnijas ir vēlākais datums, kam mēs varam piekrist, un tas ir datums, par kuru ir vienojušies mm, visi, kas strādā kopā ar Steriksa kungu. Eh, man žēl, ka kopīgas valodas jautājums ir tik izplūdes un tāda ļoti neskaidra mm, vadlīnija, te tur vajadzētu būt aktīvākiem, bet mēs, protams, neskriesim ar pieru sienā šajā jautājumā. Uh, Mana grupa atbalstīs jūsu darbu. Un mēs būsim par. Maisnerkundze. Jā, Finaga. Paldies, priekšādētāji. Es gribētu vispirms pateikt, ka es priecājos par labajiem vārdiem, kas ir veltīti manam kolēģim Sterksa kungam. Uh, 2015. gads kā termiņš man liekas diezgan vēlu, pārāk ilgs šis termiņš ir, jo mēs taču gribam vienkāršot birokrātiju, pātrināt procesu, bet, nu, ja tas ir kompromiss, tad tāds tas ir. Uh, ir daudz panākts formalitāšu harmonizācijas jomā ar šo single window pieeju. Tas būs ļoti labi. Arī vienošanās par datu aizsardzību liecina par sekmēm, bet tas, ko mēs neesam panākuši, nu, to, mums tomēr ir vēl laiks vai izredzes um, kaut ko darīt. Uh, Un par valodām, protams, es domāju, ka tai vajadzētu būt angļu valodai, līdzīgi kā tas ir aviācijā, un mums jāskatās, kā debatas par šo jautājumu attīstīsies, un arī iekšējā, kāds iespēju tas atstās uz iekšējo ūdeņu kuģniecību, kas eh, zināmā mērā tad arī iesaistīsies šajā sistēmā. Mums ir jāskatās, kā attīstās tendences nākotnē un nedrīkst atkāpties no savajiem uzskatiem. Paldies! Vandālēna kungs. Priekšsēdētāji. Es domāju, ka mēs esam panākuši galveno mērķi, sasnieguši mērķi un domāju, ka būs daudz vieglāk jūrniecības sektorā turpmāk strādāt, arī šis te transports te postām būs vienkāršāks. Tas ir liels solis ceļā uz vienkāršošanu iekšējā tirgu. Un mana grupa atbalstīs jūsu vienu vienīgo grozījumu par datumu. Es domāju, ka ir reāli Nu, arī citur eh, šeit notiek diskusijas. Datums ir reāls. Mums ir jāpaziņo dažādiem dienestiem, un es domāju, ka datums mums ir pieņemams. Mazliet ir problēma ar valodu Ja es pareizi saprotu, tad formulējums ir patiešām neskaidrs. Nu, un dalību valstis pašas var izlemt, kā nu, tā arī tas beig beigās būs. Par uh, iekšzemes uh, trans, uh, ūdens transportu. Ja komisija uzskatīs, ka vajadzēs, tad viņi iesniegs um, uh, priekšlikumu, uh, kuru Sterksa kungs mums nolasīja. Ja komisija uzskatīs, ka nevajag nekādu priekšlikumu, tad viņiem tas ir arī jāpamato. Tātad mums ir jābūt konkrētākiem par ločiem. Es domāju, ka tas ir noderīgi, ka mums ir šis skaidrais ietvers, kurā var darboties, un tas ir labākais sasniegums at, no visiem šiem trim punktiem, bet mums jābūt konkrētākiem. Paldies, Vandāle, kungs, komisija. Lugaitis kundze. Vai es pareizi saku? Ja nē, es, ne, es atvainojos. Paldies priekšsēdētāji par to, ka devāt man vārdu. Felogītis no komisijas. Eh, paldies referentam. Viņš ir ļoti pieticīgs, kad viņš eh, runāja par to, ko ir izdevies panākt, jo faktiski E, viņš ir no jauna atjaunojis dažas no punktiem, kur iespējams būtu atkritoši no priekšlikuma, ja būtu pēc padomas e, prāta viss izdarīts. Un par šo vienoto e, logu runājot, nevarētu teikt, ka mēs ļoti gribam iet šo ceļu. Mums ir paziņojums un priekšlikumi, uh, E, kopējā transporta e, telpā bez barjerām. Tas ir viens no galvenajiem mūsu stratēģijas aspektiem. Un izma, runājot mūsu Kalas kunga vārdiem, mums jāturpina strādāt pie inovācijas un tehnoloģijām, lai atvieglotu mūsu pilsoņu darbu un administrāciju dzīvi. Tur es varu nu, apgalvot, ka mēs arī turpināsim strādāt. Tas, ko jūs sacījāt par ziņojumu, un kur, par, uz ko mums ir jāatsaucas, mēs mm, domājam čakli strādāt, un nekas nekur nav pazudis. Šie punkti, kur, pie kuriem mēs ļoti gribam strādāt, Viens ir integrācija jūrniecības un iekšzemes ūdens transporta vienotā sistēma. Tas ir, tā ir mūsu ilgtermiņa vīzija. Mēs jau pamatīgi strādājam pie upju uh, sistēmas. Nākamgad mums būs priekšlikums par uh, jūrniecību. Mēs jau esam paveikuši divus lielus soļus nu, e, kuģu e, kontroles e, direktīva, kas ir pamatā jūrniecības sistēma, un nākamais ir formal, ziņošanas formalitātes direktīva, un tālāk tas, kas tiks pievienots E jūrniecības paziņojuma priekšlikumā. Visā visumā tā ir daļa no stratēģijas, kas turpināsies. Šī noteikti, šis vēl nav galīgais vārds Un mēs labprāt eh, saņemsim parlamenta atbalstu arī ēnu referentu un politi eh, grupu, mm, grupu politiķu atbalstu par datumiem runājot. Mēs arī eh, varam, tas arī mums ir svarīgi, lai samazinātu administratīvo slogu ne tikai mums, bet arī šai grupai. Tas ir automātiska atjaunošana deleģētām pilnvaram, lai varētu pie, pielāgot šo te uh, direktīvu, bet te koreperā rīt, uh, es atvainojos parīt, e, loģika noteikti būs īstajā vietā, un tad būs deleģētās pilnvaras noteikts, kas bū, apmierinās visas iesaistītās puses, un paldies vēlreiz! Paldies! Deleģēti akti eh, mm, mēs parlamentā arī par to konkrēti esam runājuši. Vai vēl kāds vēlas kaut ko papildināt? De, de kolēgas, die, die hier aan hebben... Paldies, priekšādātāji, paldies komisijas pārstāvim un visiem, kas piedalījās e, šajā darbā. Un es domāju, ka mums būs liels balsu pārsvars vai vairākums šim tekstam. Teksts šorīt tikai nonāca ēnu referentu rokās. Runājot par iekšējo kuģniecību, es gribētu atbildēt uz šo jautājumu. Ir jautājumi, kas ir palikuši neatrisināti, jo tie saistījās ar praktiskām grūtībām. Piemēram, šis iekšējo ūdeņu kuģniecības jautājums. Un tāpēc punktā A mums ir teikts, ka komisijai ir jāraksta trīs gadu laikā, jāuzraksta ziņojums, jābūt ieviešanas laikam pusotrs gads, un ir jābūt, jātiek skaidrībā par to, vai var ievienkāršot procedūras un metodas arī iekšējai kuģniecībai. Otrais - River Information Services, šie upju, upju pakalpojumi vai informācija, vai tie ir saskaņā ar pašreizējām nostādēm un kā mēs varam turpināt strādāt tādā koordinācijas gaisotnē. Un vēl ir jautājums, vai vienkāršošanu var attiecināt ļaut lietot kuģiem, kas atrodas trešo valstu ūdeņos. Un te ir jāskatās visi muitas jautājumi, un te arī vēl risinājums nav redzams ir daudz datu par to, cik kuģu kursē Eiropas Savienības robežās un cik kuģu iebrauc no Krievijas vai Norvēģijas ostās vai no Marokas. Šie dati ir ļoti svarīgi, tie ir jāzina, lai mēs varam turpināt darbu. Un par to visu komisijai vajadzētu darīt. Mēs jau nevaram, protams, komisijai neko, tā teikt, pavēlēt. Mums ir jābūt e, ļoti pieklājīgiem, un ja komisija uzskata, ka tā varētu izstrādāt šādu likumdošanas priekšlikumu, tad um, tāda būtu mana vīzija par to, kā mēs varētu rīkoties turpmāk. Un padome ir, mēs esam pārliecinājuši padomu, padomu tagad atbalsta mūs, un mēs eh, kopā lūdzam komisiju konkrēti tikt skaidrībā par uh, minētajiem jautājumiem un kaut ko darīt. Ir vajadzīga vienota jūras telpa Eiropas Savienībā, tāda ir komisijas nostāja, un parlaments komisiju atbalsta, un arī padome ir vienas prāts ar to. Es domāju, ka tas ir liels solis uz priekšu, bet citādi es eh, izvairījos no iesaistīšanās diskusijā, jo es lūdzu arī atzinumu juridiskajam dienestam. Es nezinu, kas rīt tiks runāts koreper sanāksmē. Un es iepazīšos ar juridiskā dienesta atzinumu un vēlreiz paldies visiem, kas sniedz man palīdzību. Paldies, Terksa kungs! Es gribētu tikai vēl pateikt, ka šis ir īstais ceļš, un es negribētu pieminēt kaut kādas neveiksmes citās komitejās, bet ja jums ir, ja jums ir referents, kas dara visu uz savu roku, uh, un neņem vērā komitejas nostē, nostāja, tad tā ir problēma. Un pagājušā nedēļā plenāršēdē tieši šāda problēma parādījās, un Dirks Starks ir rīkojies pretēji, ļoti darbojies saskaņā ar komitejas nostādnēm. Tas ir ļoti pareizi un labi. Un es nekādā, protams, nekādā veidā neapšaubu, ka viņš vispār spētu rīkoties citādi. Um, bals, balsojums plenārsēdē būs jūlijā, un debatas ir pirmdienas vakarā, un balsojums acīm redzot būs otrdien, saka Sterksa kungs. Es ar parlamenta priekšēdētāju apmainos vēstulēm. Gribu zināt, vai mēs esam vienīgā komiteja, kuras jautājumi tiek izskatīti nakts tumsā. Bet, uh, nu, pirmdiena tās tomēr jau ir drusku labāk, katrā ziņā labāk nekā termiņš, kas mums bija iedots pavisam uh, nesen iepriekš. Um, paldies. Paldies. Mēs atsāksim darbu rītdien deviņos. Lūdzu, ņemiet līdz balsošanas kartes. Paldies visiem, kas eh, šodien strādāja sēdē, ieskaitot surdotu.